Okay, if uh, people could settle down. Um... Labi, saka priekšsādātāji, lūdzu ieņemiet vietas. Man ir vispirms jāpiemēršas oficiālajai daļai. Tātad darba kārtības pieņemšana. Paldies! Pieņemšu, ka darba kārtība ir apstiprināta. Tad ir jāapstiprina protokols sanāksmēm, kas notika 28. janvārī, 30. janvārī, 3. februārī, 12. un 13. februārī, 13. februārī un 17. februārī. Te vienmēr ir runa par 2014. gadu. Protokoli jums ir izplatīti, tā tad pieņem, ka tie ir apstiprināti. Paldies! Un tagad. Uh, priekšsēdētājs paziņojumu un vispirms jaunākā informācija par trilogiem, par vienoto noreglē nu, mehānismu. Pēdējais trilogs notika 15. februārī un parlamenta sarunvadīšanas komanda pauda savu, gandu, savu uh, vilšanos par to, ka ir iekavējies sarunu process Mēs bijām domājuši, ka mandāts, piešķirtais mandāts ir elastīgs, taču šī elastība šķiet nedēļas nogalē pazuda. Tika apspriest šādi temati vispārējā pieeja lēmumu pieņemšanas procesam un vienotais noregulējuma fonds, iespējamais uh, starpvaldības elementu mm, transfers uz vienoto noregulējumu mehānismu un arī ieguldījumu vienotā re, noregulē mehānismu aptvērums un valsts atbalsta schēmas arī tika apspriests nākošais trialogs būtu 4. martā. Maksājuma direktīvas eh, trialogs notiks 6. martā, bija runa par, būs runa par kom, kompetentējām eh, iestādēm un vēl jārisina aptvērums caurskatāmība pieeja pamat eh, bankas kontam un pārobežu pārslēg, pārslēgšana. Vēl trilogi bija, būs, trilogi būs, eh, tā skaita ir 20. martā. Mērķis ir panākt kompromisu, no, nu, no, nu, vienošanos šī sasapuma laikā. Otrais trialogs eh, kompensāciju jomā notiks Strasbūrā Pagājušā nedēļa runa par eh, pārlieku lielo maksājumu pārskaitīšanu, runa par 12 eh, un 15 pantu jaunais punkts, ko tad uh, ievieš parlaments. Un 11. pants vienoto atbildību, taču par uh, liecību atklāšanu 6. pantā netika panākt vienošanās, nedz arī par 9. pantu nacionāliem lēmumiem. Pat laban ceram panākt e, nākošo trilogu apmēram marta vidū, lai ar mērķi atkal iegūtu vienošanos šī uh, e, sasākuma laikā uzsīts pieci Van Gīgolda ziņojums. Kontakties starp trijām institūcijām e, panāca vienošanos 26. februārī uh, bija paredzēts dialogs, taču tam nebija jānotiek. Uh, vienošanās paredz eh, MIFI tekstus un eh, market eh, ļaunprātīgi izma, tirgus ļaunprātīgi izmantoši. Ir panākts mandāts par vadlīniju izstrādi attiecībā uz cilvēkiem, kurus, kuriem ir uh, atalgojuma politika. Un tad ir runa par UCIT uh, pārlikšanu trešajām iesaistītām pusēm. Saskaņā ar 7. pantu mēs pie, varam pieņemt tekstu parastajā procedūrā, tad, ja ir piekrišana no korepera, ka viņi piekrīt šim tekstam. Mēs aprīļa otrajā plenārsēdē esam paredzējuši šo tematu skatīt. Es saprotu, ka vēl ir daži jautājumi, kas tiek apspriesti, taču cerams, ka tie atrisināsies. Kay's had a problem. No, Kay, is No, she's not here yet. Yes, Kay's arrived. Okay, ir ieradusies labi. Vispirms mums ir atkārtot apspriešana par MIFID un MIFIE. Tagad eh, saskaņā ar 70. pāntu par trialogu vienošanās par MIFID un MIFIDE, kas tika panākt 14 Februārī gribu vēlreiz šo tēmu skatīt kopā ar Markus Ferberu 16. februārī mēs to skatījām. Eh, komiteja 9. Eh, februārī padomi eh, solīja apstiprināt parlamentu nostāju, ja parlaments piekrīt vienotiem tekstam. Ja referents Markus Ferbers, Ferbers vēlas izteikties, viņam ir šādi iespēja lūdzu. Jā, liels paldies priekšsādātājs. Var izteikties pavisam īsi. Kaut arī vien MIFID un MIFIR priekšlikumi mūsu sasaukuma laikā bija viens no svarīgākajiem instrumentiem finanšu tirgu. Uh, parlaments eh, būtu varējis panākt vienošanos ar padomi krietni vien ātrāk. Mums, eh, mums trilo, trialogs eh, notiek jau vairāk nekā pusgadu. Tas ir bijis milzīgs izaicinājums, un tāpēc es saku liels paldies visai sārunu komandai un visiem politisko grupu, komitejas un sekretariāta kolēģiem la, par to, ka tas ir izdevies un domāju, ka šobrīd mēs varam lepni teikt, ka par vairāk nekā 90% esam panākuši vienāšanos ar padomi, balstoties uz parlamenta pirmajā lasījuma apstiprināto tekstu, un es aicinātu piekrist šim tekstam un noturēt par to balsojumu plenārsesijā. Paldies! Paldies, paldies saskaņā ar 90. pāntu. Mifidu, Mifiru tekstu vēlos piedāvāt balsošanu, lūdzu ar rokām vienkārši balsojiet, uh, vai piekrītam, ka tas tiek apsvērt plenāru sēdē. Kas par? Kas pret? Vai kāds atturas? Labi. Labi, tātad šie teksti tiks iesniegti plenāru sēdē un balsojums būs aprīļa otrajā plenāru sesijā pēc jurislingvistu iesaistes darbā pie šī teksta. Mm. Mēs ceram, ka viņu darbs šai ziņā būs minimāli nepieciešams. Un tagad līdzīga procedūra attiecībā uz CSDR. 18. decembrī bija vienošanās trialogā. Par to paziņoja sanāksme 9. janvārī un tagad 26. februārī mums bija koreper vēstuli. Keja, došu vārdu tev izteikties runa par centrālajiem vērtspapīru depozitāriem. Paldies priekšstādā, var izteikties pavisam īsi. Šis ir ļoti tehnisks jautājums un tehniskie trialogi bieži sarežģīti, pateicos visiem uh, padomdevējiem un asistentiem. Uh, visas detaļas uh, tad uh, tika izstrādāts, mēs sapratām. Uh, par ko bija runa trijālā decembrī. Nebija viegls darbs, dokuments ir ļoti tehnisks, kā jau sacīja, taču to tas ir ļoti pamatīgs uh, pamats tālākam darbam bija 15 šēršus, ko mēs uh, sesinājām, ar kuriem jāstrādā trīs ir vēl tikai palikuši. Es ceru, ka darba grafiks ir tāds, ka tagad mēs varam pievērsties vērtspapīriem. papīriem <clears throat> Eiropas centrālā banka tad var um, bez šēršļiem strādāt tā, kā ir paredzēts tiesību aktos. Paldies! Paldies priekšsēdētāju saskaņā ar 70. pāntu. Lūdzu, roku norādiet, vai piekrīt tam, ka teksts uh, tiks skatīts plenasēdē. Kas par? Pret? Atturas? Jā, labi. Tātad. Š, š, 2. aprīļa plenāra sesijā skatīsim šo tematu. Liels paldies! kā gaidiet. Šis ir pēdējais monetārijas dialogs šajā sasaukumā, un jūsu uzstāšanās šodien pēdējā šajā ekonu komitejā pirms sasaukuma beigām, un, protams, arī pēdējā, kuru es vadīšu. Mums eh, ir bijis veiksmīgs laiks kopā, ja tā varētu sacīt. Tā kā ekon komiteja jums sniedz uh, pozitīvu novērtēju jūsu iecelšanai, tad mēs jūtamies atbildīgi par ECB nostāju jūsu prez... pārvaldību. Šis sasaukums, šis mandāts ir bijis viens no sarežģītākajiem e, ek ekonomikas monetārās liekās, lietās netiks sens, cilvēks šaubījās, vai Eiropas e, monetārā savienība ekonomiskā un monetārā savienība vispār var turpināt savu darbību. Un pateicoties Eiropas centrālās bankas darbībai, šodien situācija ir labāka, taču daudz vēl ir darāmā. Un, uh, iespējas ir tāds, ka ar lielu interesi cilvēki sekos jūsu darbībai pēc mūsu sasaukuma beigām. Uh, Eiro, mūsu komiteja ar gandrību sadarbojas ar Eiropas centrālo banku. Mēs esam partneri sešu dokumentu pakotnē un tagad esam arī sabiedrotie tālākās nākotnes vārdā. Esmu dzirdējis no dažiem labiem, kas saka par daudz jautājumus, kas uzdodam par monetāro politiku mūsu sanākšņu laikā. Uh, taču ņemot vērā tiesību aktus, kas mums bija jāpieņem un ļoti lielo ietekmi, kāda tā ir, tā ir bijusi uz šiem tiesību aktiem ir bijuši uz monetāro savienību, tad domāju, ka ir pamatot, ka noturam viedokļu apmaiņu par, šo par šiem revolucionāriem tiesību aktiem un neuzdodam jautājums tikai par procentu likmēm. Taču līdztekus tam jūs esat vienoti ar citām valsts centrālām bankām, vienots politikas izstrādē un, protams, ka nākotnē eh, mēs eh, gaidīsim arī tālākas vadlīnijas šīs komitejas interesēs. Mēs mūsu komitejā esam bijuši gandarīti par jūsu uzstāšanos mūsu komiteja un esam pateicīgi, ka Uh, sniedzāt mums atbildes, kas dažkārt nevienmēr bija vienkārši oficiāls, un pateicamies par uh, jūsu likumdošanas darbu un arī par to, ka apmeklējāt mm, iespēju izteikties šajā dialogā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, godātie deputāti. Šīs, kā sac, šī, kā sacēt, ir mana pēdējā uzklausīšana Ekon komitejā pirms šī sasaukuma beigām. Vēlos vispirms pateikties jums, Šēron par to, kā vadījāt šo komiteju eh, laikā, kas bija izaicinājumi pilns. Jā, mēs tiešām ļoti labi sadarbojamies kopā. Vēlos arī jums visiem pateikties par atklātu un auglīgu viedokļu apmaiņu, kas mums bijusi pēdējo divu ar pusgadu laikā. Man tā bijusi ļoti vērtīga pieredze. Šajos grūtajos krīzes apstākļos, eh, kad ir eh, jā, jāsniedz atbildība, parlamentā, īstenas Eiropas perspektīvas gaisotnē. Tas tikai veicinājis ir sabiedrības uzticēšanās mūsu darbībai. Turklāt uzklausīšana ar vienu ir bijusi vēluma, tā bija iespēja, lai apspriestu situāciju ekonomikas un monetārajā savienībā starp divām īsten eiropeiskām institūcijām, un tā bija arī iespēja apspriest, kā rīkoties tālāk. Tiešām ceru, ka varēšu turpināt šādi strādāt arī ar jauno ekonomikas lietu komiteju, sākot no jūlija. Vēlos izmantot šo pēdējo uzklausīšanu, lai pastāstītu, kādu eh, monetāro politiku ECB ir izsnēmis pēdējo piecu gadu laikā un arī, lai pārskatītu to, kas ir panākts Eirozonā šo gadu laikā. Vēl arī vēlos jums piedāvāt uh, novērtējumu izaicinājumiem, kas mūs gaida nākotnē, izaicinājumi, ar kuriem būs jāstrādā jauniem parlamentam komisijai. Pirms pievēršos uh, sīkāk šim trijām jomām, vēlos jums atgādināt, ka nākošā ECB uh, valdes sanāks notiks ceturtdien. Ņemot vērā šo nogaidīšanas periodu, Domāju, saprotat, ka nevarēšu jums sniegt detalizētas idejas par pašreizējo monetāro politikas nostāju. Monetāras politikas nostāju. Pēdējo piecu gadu laikā Eiropas centrālā banka ir turpinājusi spērt nepieciešamos soļus, lai uzturētu Eirozonā cenu stabilitāti. Pēlos atgriezties pie pirmās uzklausīšanas šī, šī parlamenta sasaukuma laikā. Šī izklausīšana notika ar manu priekšteci 2009. gada septembrī. Toreiz ekonomika sāka atkopties pēc lielā samazinājuma, uh, pēc Līmans banku um, sagrubuma. Mēs uh, saskārāmies ar negatīvajām inflācijas uh, likmēm. Šādā kontekstā Galvenais bija panākt cenu stabilitāti inflāciju, gaidīja, palī, ka tā palielināsies par 2% galvenās ECB aizdevumu likmes eh, tika noturēts tādā līmenī, kādā tās tika panāktas vēl kopš iepriekšējā gada rudens. Dažas, eh, daži nestandarta pasākumi uh, pakāpeniskai pielāgošanās procedūrē tika paziņot. Un tomēr 2010. gada maijā eh, aizdevumu tirgi eh, stagnēja dažādās Eirozonas valstīs, un eh, finansiālā sadrumstalotība uh, Eh, bija kas jauns un nepazīstams, un tas eh, smagi ietekmēja Montero politiku dažādā veidā dalībvalstīs. Mēs atbildējām uz to, ieviešot eh, vērtspapīru tirgu programmu, pievēršoties īpaši valdību obligācijām sākotnējiem. Krīze ietekmēja valsts parādu krīzi, uh, Eh, taču ietekme bija neliela un eh, skār tikai neaizsargātās ekonomikas eh, un ātri globālā ekonomika uzlabojās, ja neskaita enerģētikas cenas. Mēs palielinājām inflāciju eirozonā un mēs pieņēmām lēmumu palielināt aizdevumu likmes 2011. gada sākumā, ņemot vērā riskus vidustermiņa inflācijai, kas izriet no enerģijas cenām un uh, plašas monetārās likviditātes. Un tomēr valsts parāda krīze padziļinājās un eirozonā sākās otrā lejupslīdzi. Inflācijas mm, spiediens uh, uh, atkal parādījās, un tāpēc mēs samazinājām aizdevumu likmes uh, vairākos uh, pasākumos. Spiediens uz uh, valsts parādu tirgiem uh, ātri tika samazināts, un uh, Eh, dalībvalstīs bija eh, labi vairuma tirzniecības aizdevuma noteikumi. Lai eh, uzlabot situāciju, mēs ieviesām pārfinansēšanas operācijas uz trim, ar trīs gadu termiņu. Galvenais bija uzlabot uzticēšanos. Ieguldītāji sāka baidīties no tā, ka valsts un e, privātās atbildība dažās dalībvalstīs e, neataisnosies, neataisnosies pozitīvi uz mūsu vienoto valūtu. Kā jūs zināt, Eirozonas integritāri ir absolūts priekšnoteikums, lai mēs varētu īstenot mandātu, ko mums e, nosaka līgums, un jo īpaši nodrošinātu uh, e, pārēju uz mūsu monetāro politiku. Lai saglabātu šo, šo integritāti, mēs paziņojām, ka esam gatavi īstenot monetārās transakcijas ar īpašu mērķi, lai samazinātu šo risku no uh, vērtspapīriem. Šis paziņojums um, mazināja šīs uh, bailes, kas uh, bija parādījušās 2012. gada sākumā. Finansiālie tirki, tirgi bija stabili Uh, ceļā uz normalizēšanos jau vairākus mēnešus, taču 2013. gada pavasarī un uh, vasarā uh, naudas tirgi Eirozonā pretēji situācijai globālajā finanšu sistēmā bija pakļauta ārējiem satricinājumiem. Mēs ievērojām, ka ievērojami palielinās uh, gaidāmā aizdevuma, gaidāmās aizdevuma likmes. Un tas neatbilda uh, pārvaldu padomis uh, politikas uh, mērķiem. Jūlijā pagājušajā gadā mēs tāpēc uh, definējām monetārās politikas uh, uh virzību nākotnē. Mēs piedāvājam vadlīnijas uh, un politiku, kas nodrošina cenu stabilitāti. Visi mūsu pasākumi, gan standarta pasākumi, gan nestandarta pasākumi, ir kalpojuši mūsu galvenajam mērķim nodrošināt uh, cenu stabilitāti. Kopš 2009. gada jūnija tātad kopš šī sasaukuma sākuma. Um, vidējais uh, inflācijas rādītājs Eirozonā bijis 1,8%. Ārkārtējos uh, apstākļos arī pasākumiem jābūt ārkārtējiem, taču mūsu apņemšanās īstenot mūsu galveno mērķi nav mainīta un mūsu stratēģija ir bijusi mūsu rīcības uh, virzītājs spēks. Mūsu apņemšanās atainojas mūsu vidustermiņa un ilgtermiņa e, inflācijas gaidās e, saskaņā ar e, padomis galveno mērķi, tātad saglabāt inflācijas rādītāju tuvu 2%, taču nevairāk vidustermiņā. Pēdējo piecu gadu laikā Daudz, kas ir panākts uh, ekonomiskās politikas veidošanas jomā. Četrus gadus pēc tam, kad pirmās dalībvalsts pieprasīja finansiālo atbalstu, šodien mēs varam droši sacīt, ka ļaunākais jau ir palicis aiz muguras, tas ir novērsts. Visu iesaistīto pušu politiskā griba ir, pietiku, ir bijusi pietiekuši spēcīga, lai aizsargātu eiro zonas integritāti un daudzi šo gribu ir novērtējuši par zemu. Vēl vairāk var sacīt par spīti um, skumjai ainai, kur daži mēģina šodien atainot Eirozonas ekonomiskie pamati un institūcija pamati tagad ir stabilāk nekā šī parlamenta sasaukuma sākumā. Virzība nepārprotami ir pareiza glāze ir vismaz uz pusi pilna. Lielā mērā tas eh, to var eh, skaidrot ar nacionālajām politikām, labojumiem ekonomiskās politikas jomā nacionāla līmenī. Līdzsvars, eh, līdzsvar trūkumi ir novērsti un ir likti pamati uzlabotai konkurētspējai un izaugsmē. Tas īpaši attiecas uz uh, pro, program, ekonomiskajai programmai pakļautām valstīm, kas ir spēruši nozīmīgus soļus uz priekšu, lai konsolidētu eh, valsts budžetu un uz, uzlabot finansiālo sektoru un struktūru savās ekonomiskās, ekonomikās. Eirozona ir kļuvusi daudz izturīgāka grūtos laikos atgriešanās pie nacionāliem risinājumiem bieži vien ir uh, kārdinoši, bet Eiropas parlaments ar savu īstenu eiropeisko perspektīvu spēlēja izšķirošu lomu, lai nodrošinātu īstenu eiropeisks risinājums. Es zinu, ka institucionālā pieeja, kas dažkārt bija jāizmanto, ir radījusi zināmas nērtības, īpaši jūsu parlamentā, taču ir jāatzīst, kas ir panāks. Pirmkārt, sešu dokumentu pakot, divu dokumentu pakot un fiskālais kompakts ir panākuši, ka pārvaldības ietvers ir atbilstošs monetārās savienības izaicinājumiem. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu, lai panāktu stabilas finanses eirozonā. Otrkārt, uzlabot finansiālā, uzlabots finansiālās regulējums, kā to nosaka kapitāla prasība direktīva 4 un eh, ņemot vērā kompromiss, kas panākts par BRRD, eh, pakāpenisku pārēju uz īstenu Banku savienību ar vienoto uzrauga, vienoto eh, noregulējumu mehānismu un harmonizētu ietvaru nacionālo depozītu garantiju schēmām. Uh, Tas viss nozīmīgi samazinās risku tam, ka šāda veida krīze tādā apjomā varētu jebkādu vēlreiz atkārtoties. Treškārt, 2010. gadā nebija nekādu eh, instrumentu, lai risinātu eh, problēmas, ar kurām saskārām dalību valstis eh, pieejai tirgiem. Šis trūkums uh, izraisīja lielu nedrošību tirgos par to, kā rīkoties tālāk ar Eiropas eh, stabilitātes mehānismu un eh, divu dokumentu pakotni un pastāvīgu finansējumu instrumentu un pārvaldību mēs varam nodrošināt, ka nākotnē šāda krīze Eirozonā neatkārtosies. No vēsturiskā viedokļa pieci gadi ir niecīgs laiks. Mazākā piecu gadu laikā Eirozona ir īstenojis nozīmīgu lēcienu uz priekšu kas mūs visus uh, saturēja kopā, un tas ir ar vienu jāuzsver arī turpmākajās nedēļās. Man nav šaubu par to, ka jaunais parlaments sasaukums kopš no jūlija turpinās īstenot svarīgo lomu, kur šis parlaments īstenoja pēdējā sasaukuma laikā. Uh, Izaicinājumi, kas ir mūsu priekšā, ir pārāk nozīmīgi un pārāk sarežģīti, lai eh, gulētu uz lauriem. Pārāk agri ir paziņot, ka misija ir pabeigta. Cilvēki Eirozonā ar vienu coši cieš no piemē, pielāgošanās procesa, kas izrietēja no, uh, lielo, no līdzsvaru trūkumu gadu gaitā bezdarbs ir ārkārtīgi augsts, un e, pilsoņi spriež par Eiropu pēc tās spējas radīt darba vietas un ilgspējīgu izaugsmi. Un Eiropai ir jārada pareizāk savienība, kas šos mērķus varētu sasniegt. Turklāt tas nozīmē arī uh, izpildīt savus uh, iepriekšējos solījumus Arī dalībvalstīm jāievēro savi solījumi, izlabot eh, nevienlīdzību, eh, līdzsvar trūkumu savā bilansē lai, un reformēt struktūru savās ekonomiskās. Fiskālā politika ir jāsaskaņo ar stabilitātes un izaugsmes prasa, un, eh, pakta un fiskālā kompakta prasībā. Fiskālā konsolidācija ir jāveido tā, lai tā veicinātu izaugsmi nodrošināt arī struktūrālas eh, reformas. Tas attiec uz visām dalībvalstīm, ne tikai uz tām, kas eh, kādu brīdi saskarsies ar iespējamo pieejas trūkumu tirgumu. Tas pat at, pats attiec arī uz Eiropas institūcijām. Tām ir jānodrošina, ka vienotie noteikumi tiek vienādi īstenot visu 2012. gada jūnijā valsts un valdību vadītāji apņēmās pabeigt Banku Savienības izveidi. Tas nozīmē ātri transparēt, transponēt direktīvas nacionālas tiesību aktos un pieņemt eh, atbilstošu regulat regulatīvo ietvaru. Tas arī nozīmē, ka ir jāvienojas par spēcīgu otro pīlāru Banku Savienībai, vienoto no, noreglēju mehānismu, pirms šī sasaukuma beigām. Lai izveidotu pareizāku savienību, ir arī jānovērš trūkumi ekonomiskās monetārās savienības eh, struktūrā. Īstena un visaptvaroša ekonomiskā un monetārā savienība, kā norādīts cet, eh, četru prezidentu ziņojumā vēl ar vienu ir ilgtermiņa mērķis. Tas nenozīmē cīnīties par integrāciju, cik vien lielā apjomā iespējams. Tas ir ne ekonomiski vajadzīgs, ne arī politiski iespējams. Tas nozīmē saskaņot ekonomisko pārvaldību un politikas dalību valstīs tādā veidā, lai nodrošinātu ka iespējamā, ka pozitīvā ietekme tiek stiprināta, bet negatīvā ietekme ir mazināta. Protams, svarīgs veids, kā to nodrošināt, ir solidaritātes sadarbība. Centrālajai bankai nav jādiktē risinājumi, tā ir politiska prerogatīva. Es kā centrālās bankas eh, darbinieks, gan arī Eiropas pilsonis ceru, ka uh, Vēlēšana kampaņa tiks uztvert kā iespēja piedalīties debatēs par Eiropas tālāko virzību nākotnē. Paldies par uzmanību, esmu gatavs uzklausīt jūs jautājumus. Uh, thank you. Paldies. Mēs tūlīt pat ķersimies klāt jautājumiem. Vispirms ETP vārdā um, Paldies priekšsādātāji, Balca kungs. Paldies priekšsādātāji, paldies uh, draga, Dragī kungs par uh, šiem komentāriem. Došu jums minūtu laika, lai mēs uh, pareizi saslēgtu kanālus. Herzlichen Dank. Liels paldies priekšsādātāji par jūsu skaidrojumiem. It īpaši par jūsu uzslavām Eiropas parlamentam, par mūsu paveikto darbu. Un ja cilvēks ir um, no Vācijas, tad uh, viņš sapratīs, ka mēs nevienmēr uz institūcijām šādi raugāmies. Runājot par pašu kapitālu un valstu aizņēmumiem, Eiropas parlaments jau ilgāku laiku šeit uh, prasa veikt valsts obligāciju risku novērtējumu un sarunās ar citām es institūcijām vienmēr izskan tas, ka uh, nav iespējams saistīt vienā teikumā valsts obligācijas un risku, riska koncepciju. Tāpēc es gribēju jums eh, priekšsādātāji jautāt, kāda ir jūsu nostāja par to un kādi varētu būt eh, pirmie soļi šajā virzienā, it īpaši ņemot eh, vērā gaidāmos stresa tekstus un bilances novērtējumu un varbūt arī kādus papildus soļus. Otrs jautājums par trojku. ECB ir trojkas dalībniece un problemātiskajās valstīs, kurās trojka darbojas, izskan kritika par īstenošanas pasākumiem, kaut arī par tiem lem attiecīgās um, valdības un arī nacionālajie parlamenti Un pieredze rāda, ka tieši tās valstis, kuras ir veikušas dziļas struktūrāls reformas, pēc tam gūst milzīgu labumu no šīm reformām. Un gribētu zināt, kā Eiropas centrālā banka vērtē šo situāciju un kāda, jūsuprāt, ir attīstības uh, tendence. Liels paldies! Vispirms par riska novērtēšanu valstu obligācijām. Te ir jāizšķir vairāki aspekti. Pirmkārt, vai riska novērtēšana maina kopējo globālo riska novērtējumu. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas Bāzēlas komitejā ir jāapspriež, un tas ir vienādā mērā jātiecina uz visām pasaules bankām. Uh, jāpadara tas par globālu noteikumu. Un vēl viens aspekts ir šāds, kā valstu obligācijas tiks uh, vērtētas mūsu aktīvu kvalitātes pārskatā. Tur novērtējumā vadīsimies pēc uh, CRD 4 un spēkā esošo tiesību aktu prasībām, un treškārt ir jādomā, uh, kāda būs attieksme pret valstu obligācijām stresa testos. Atbilde ir, ka attieksme būs tieši tāda pati kā visiem citiem aktīviem. Mēs uh, vērtēsim to noturību pēc dažādiem stresa parametriem, un tāpēc uh, uzskatu, ka šeit mums vajadzētu būt pēc iespējas konservatīvākiem, ņemot vērā Eiropas Savienības uh, tiesību aktu uh, spēkā esošos noteikumus. Un runājot par trojku, es pilnībā piekrītu tās valstis, kas ir e, piedalījušās e, programmās un, tā teikt, redzējuši trojku darbībā gūst labumu no šīs pieredzes. Mēs e, redzam, ka mums aiz muguras ir diezgan smags, sāpīgs ceļš, Tomēr šobrīd ir skaidrs, ka tās programmas bija tādas, kuras šīm valstīm bija vajadzīgas un vēl joprojām ir vajadzīgas, jo viss darbs vēl nav pabeigts. Varbūt mēs varam runāt par ECB lomu trojkā, bet eh, būtiskākais aspekts šeit ir tāds, ka ECB klātbūtne uh, trojkā bija paredzēta, lai uzlabotu mūsu monetārās politikas uh, ietekmi. Es ceru, ka atbildēju uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies, un tagad S&D grupas vārdā uh, Lisam. Fer, Elīza Ferēra. Es runāšu angliski, lai visiem būtu vienkāršāk. Es gribētu uh, pateikties par to, ka jūs bijāt tur, kur tas bija nepieciešams, kad sākās krīze. Negribētu vēlreiz pie tā visa atgriezties, bet gribētu aicināt jūs neapstāties domāt un eh, risināt uh, problēmas, kas saistās ar trūkstošajiem elementiem Eiropas eh, finanšu arhitektūrā. Bet man ir arī divi jautājumi. Pirmkārt, es gribēju jums jautāt, pār vienoto atris, noregulējumu mehānismu. Jūs zināt, ka šis parlaments ļoti aktīvi ir strādājis ar Banku Savienības izveidas jautājumiem un ir sniedzis vērtīgu ieguldījumu eh, arī vienotā uzraudzības mehānismu veidošanā. Šobrīd mums notiek ļoti smagas sarunas ar padomi un kā referente uh, kas sadarbojas ar ēnu referentiem, līdz referentiem. Es gribējos aicināt runāt skaidru valodu par ECB ieguldījumu šajā procesā. Jums ir tādas likumīgas tiesības, jo jūsu uzraudzība nebūs ticama, ja vienlaikus jūs neradīsiet uh, vienlīdz stingru ietveru banku likvidācijai, jo mēs vēlamies, lai tas nebūtu process, kas eh, katrai bankai radītu atšķirīgus eh, noteikumus. Otrs jautājums par eh, to, ka pēc tam, kad programmas uh, valstīs ir īstenotas. Jūs sacījāt, ka ir pozitīva attīstība. Es zinu, ka mēs nepiekrītam, bet labi, par to jau nerunājam. Mēs zinām, ka ir pieauguši valstu parādi. Daudzas valstis uh, izstājas no šīs programmas uh, ar 30 vai 50% lielu valsts parāda pieaugumu. Un tāpēc mans jautājums uh, ir sekojošs, vai OMT paziņojums joprojām ir spēkā? Un kāda būs jūsu rīcība, ja jums nāksies iejaukties, lai aizsargātu valsts no spekulatīviem uzbrukumiem? Liels paldies! Tie tiešām ir ļoti trāpīgi komentāri. Šobrīd ir nepieciešams ātri pabeigt sarunas par vienoto noregulējumu mehānismu. Jau no paša diskusijas uh, sākuma uh, mēs esam uzskatījuši, ka šim mehānismam ir jāpar, jāparedz uh, efektīva un adekvāta pārvaldība, lai varētu tikt pieņemti lēmumi situācijās, kas ir sarežģītas, un šie lēmumi ir jāpieņem ātri nekavējoties, tāpēc pārvaldībai būtu jāpadara to iespējumu. Otrakārt, ir nepieciešams stingri nošķirt novērtējumu, ko veic uzraudzītājs, ECB un um, uzraudzības mehānisms un banku noregulējumu. Tiek nu, veikts novērtējums par to, vai bankai tiek uh, uzsākta likvidācija, vai tā ir dzīvotspējīga, kāda varētu būt šī, šis kāds varētu būt noregulējums, un uh, tas viss notiek balstoties uz vienotā uzraudzības mehānisma veiktā novērtējuma. Un tāpēc uh, mēs uzskatām, ka Būtu labi, ja ECP būtu noregulējuma mehānisma valdē, bet mēs tur darbotos tikai novērotāju statusām. Treškārt, pašlaik ir paredzēts, ka būs nepieciešami desmit gadi pirms uh, tiks noteikts kaut kāds apturēšanas mehānisms. Mēs redzam, ka savstarpējā risku uzņemšanās uh, situācijas sarežģī, mēs redzam, ka, ka šāds uh, apturēšanas mehānisms varētu stāties spēkā pēc 5 gadus ilga pārejas perioda un palīdzēt arī bankām, kas ir nonākušas grūtībās. Un tam tas viss var pieņemt dažādas formas, nu, piemēram, vi, vienotais noregulējuma mehānisms varētu nākt uh, tirgu ar kopīgi garantētām obligācijām vai nodrošināt kredītlīnijas vai tam līdzīgi. Mēs redzam, ka tie ir būtiskākie elementi noregulēšanas mehānismā. Es negribētu gan teikt, ka uzraudzības mehānisms uh, nedarbosies, ja vienlaicīgi nesāks darboties noregulējuma mehānisms, bet, protams, ja uh, noregulējuma mehānisma nebūs, tad nebūs uh, pareizi sadalītas atbildības, kādam būs jāpieņem lēmums, bet uh, lēmumus par noregulējumu joprojām pieņems nacionālās valdības. Tātad te var būt uh, neproporcionāla atbildības pārdala. Un tālāk jūsu jautājums par OMT. Tā ir programma, kuru ir iespējams iedarbināt, ja tas būs nepieciešams, un tur ir teikts, ka tad, ja izpildīsies noteikumi, kas ir kon konkretizēti OMT programmā, proti, ja valstī būs programmas, būs izpildīti citi priekšnosacījumi, tad tas var aizstāties spēkā. Un pašlaik tajā nekas nav mainījies. Why? I'm asking. No, no, no. You... Un par trojku? Nu, nu, jūs man uzdevāt jautājumu par OMT. Tā ir programma, kuru mēs esam gatavi iedarbināt sākotnējā veidolā. Labi, ja jūs uh, neie, neievērosiet atvēlēto runāšanas laiku, tad būs ļoti grūti atbildēt. Tagad uh, Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādā, šmi, Šmita kungs. Priekšsādātāji, es gribēju teikt, ka es ļoti augstu novērtēju to, kā jūs uh, esat rīkojušies un uh, vadījis notikumu šajā krīzē, bet tā kā šī ir mana pēdējā uzstāšanās, es tiešām gribēju to uzsvērt. Man bija divi jautājumi, bet Es gribētu jums uzdot arī vienu jautājumu par Ukrainu, jo par to šodien, šobrīd visi runā. Gribētu zināt, kā jūs to komentējat, eh, kā izaugsme notiek Eiropā un vai jums vispār ir kāda uzraudzības politika. Tātad mans pirmais jautājums ir par caurskatāmību. Jūs pieminējāt to, ka tagad mums stāv priekšā pieci gadi laika un ka caurskatāmību šajā laikā ir iespējams uzlabot. Mēs mēģinājām, mēs labprāt gribētu saņemt uh, protokolus par turpmākajiem pieciem gadiem. Jūs zinat, ka es nāku no valsts, kura nav eirozonā, bet es vienmēr esmu aizstāvējis eiro ieviešanu arī manā valstī. Tomēr jūs runājāt par perfektu savienību. Vai šī brīža situācija nenozīmē, kā Eiropa būs sadalīta, ka būs eh, dažām valstīm būs eh, banku savienība, un ļoti bieži akcents tiek likts tikai uz eh, Eirozonas valstīm. Es uzskatu, ka tādējādi mēs varam nonākt pie sadalītas Eiropas kaut kādā brīdī. Labi, vispirms liels paldies par komplimentiem tieši šobrīd ir reta prece, tāpēc es um, pilnībā uh, tos augstu vērtēju. Es īsti nesapratu jūs sacīto par Ukrainu. Jūs gribat, lai es uh, komentēju situāciju Ukrainā? Nu, jāteic, ka tas prasītu ļoti sarežģītas atbildes. Un nu, tā nav, at... tā ir atbilde kur var domāt par divām dimensijām. Viena ir tīri tehniska dimensija, proti ekonomiskā dimensija, bet uh, ļoti sašaurinātā izpratnē. Un te es gribētu teikt, ka raugoties uz Ukrainas uh, finanšu un tirzniecības saiknēm ar Eiropu, mēs zinām, ka tās nav būtiskas. Ukrainas uh, Uh, eksports uz uh, Eiropas Savienību ir mazāk nekā 1%. Un daudzas bankas uh, ne, neveic darījums ar Ukrainu. Un raugoties no šāda viedokļa, es domāju, ka Ukrainas um, ietekme ka Eiropas ietekme uz Ukrainu ir diezgan ierobežota. Pirms dažiem gadiem mēs runājām par to, ka citās jurisdikcijās pieņemtie monetārās politikas lēmumi var ietekmēt situāciju citās valstīs, bet mēs eh, zinām, ka šāda ietekme bija diezgan ierobežota. Tomēr uh, šo notikumu ģeopolitiskā dimensija ir pilnībā atšķirīga. Mēs redzam, ka attīstības valstis ietekmē lēmumi par monetāro politiku, kas tiek pieņemts citās valstīs, un tas varētu radīt iespēju, ka notikumi, kas ar to varētu tikt uzsākti pārsniegs, tos nebūtiskos statistiskos rādītājus, ko es minēju jums pirms brīža. Un tas, protams, ir pelnījis mūsu uzmanību. Te netiek runāts tikai par monetāro politiku, bet par plašākām lietām, kas var ietekmēt ekonomiku uh, lielākā mērā, par caurskatāmību un protokoliem. Kā jau pirms laika tika piedāvāts, valde ir sākus domāt par protokoliem Tas pašlaik ir apspriests pirmajā diskusija kārtā, bet būs arī citas diskusijas, un kā jau es teicu, citkārt šī ir ļoti sarežģīta diskusija, jo ir jāņem vērā dažādi aspekti, lai nodrošinātu informatīvu, uh, caurskatām informāciju. No otras puses ir jā, jāpanāk arī valdes locekļu neatkarība. Uh, bet es domāju, ka eh, tas mums neprasīs 4-5 gadus un protokoli tiks publicēti jau ātrāk. Tāds ir mans personīgais viedoklis un es esmu cieši apņēmies to panākt. Otrs jautājums, kas izskanēja, manuprāt, ir diezgan acīm redzams visas šīs e, diskusijas par banku savienību, protams, e, var ietekmēt e, Eiropas vienotību, bet tie ir dabiski soļi, kas ir jāspēr monetārajai savienībai, lai sevi pasargātu. Mūsu monetārā savienība bija drosmīgs solis uz priekšu, tomēr tā joprojām nav pabeigta, un ir vēl vairāki soļi, vēl vairāki pasākumi, kas ir jāveic, lai mēs uzskatītu Eiropas eh, monetārās savienības eh, arhitektūru par būtiski izstrādātu, pabeigtu. Banku savienība līdz šim ir prezentēta kā atvērta, un tajā var iesaistīties visas valstis, kuras to vēlas un mēs eh, pastāvīgi apmaināmies eh, ar informāciju starp eh, sistēmisko risku kolēģi, vienotās uzraudzības mehānismu un arī ar valstīm, kuras vēl nav Eirozonā, bet, kā jau es teicu, šis mehānisms nav izslēdzošs. Labi, kā jau es teicu, lūdzu ierobežojiet uzdodamo jautājumu skaitu, citādi mums pietrūks laika. Tagad ECR vārdā e, nākamais vēlētājs. Epinkungs, 2012. gadā jūs teicāt, e, lai ko tas arī maksātu, jūs kļuvāt par tādu kā monetāras pasaules James Bondu, jo gal galā jums ir licence drukāt. Līdz ar to OMT programma nomierinājusi brīdi tirgus, bet tad Vācijas konstitucionālā tiesa pārgājums ceļu šķērsām un uzskatīja, ka OMT ir nelegāli un nesavietojama ar Vācijas likumdošanu. Un tā kā tiesai ir jurisdikcija tikai Vācijā, tad tas tika nosūtīts izskatīšanai tiesā Luksemburgā. Sūdzību iesēdzēja Bundestāga deputāts Velvaiger vadībā Ferber kunga partijas biedrs šobrīd dosies uz Karlsruhe, lai uh, apstrīdētu Bundesbankas dalību OMT. Līdz ar to, cik ierobežota ir jūsu licence drukāt. Un Bundes, uh, Vācijas konstitucionālās tiesas uh, ietekme uz jūsu risinājumu. Minūte 20. Goldfinger kungs, tā ir jūsu partija, ne jau manējā. Mūsuprāt, OMT ir mūsu pilnvarojumā, tā ir pilnībā legāla. ECB ir Eiropas Savienības tiesas jurisdikcijā, ko Bundesbanka darīs vai nedarīs, tas jājautā viņiem. Bet paturiet prātā, riska dalīšana. Un to Kāsroē uzklausīšanā sacīja, ka riska dalīšana ir visiem, vai viņi piedalās vai pa nē. Paldies! Manuprāt, atbilde e, nozīmē, ka ieroču nesošana nenozīmē, ka obligāti ir jāšauj. Tālāk zaļo vārdā Svens Gīgolds. Paldies priekšsēdētāji! Man ir jautājums saistībā ar inflāciju, kur mēs prognozējam tirgu. Es labi atceraties to, ka jūs un arī jūsu priekšteči ļoti lepni sacīja, ka neskroties uz uh, Eh, svārstībām uz augšu un uz leju, ilgtermiņa inflācija bija stipri noenkurota tieši zem 2%, bet tuvu tiem. Šobrīd tirgus svārstības eh, notiek 10 gadu investīcija eh, mīmaiņas darījumos starp 1,5 un 1,7 aptuveni procentu, bet nav vairs tik tuvu 2 procentiem. Līdz ar to jautājums ir, kādas ir sekas jūsuprāt ECB inflācijas mērķiem vai monetārai politikai? Lūdzu, detalizēti izskaidrojiet, kādas ir sekas šiem faktiem, ka nevar būt vairs tik lepns, kā bijāt iepriekš, par to, ka gandrīz knapi izpildat pašu nospraustos mērķus. Paldies! Paldies, kas attiec uz lepnumu. Mums nekad nevajadzētu lepoties ar eh, tādiem sasniegumiem, kas ir daudzu, daudzu miljonu iesaistīto darba rezultāts. Paskaroties atpakaļ, ar zinām gandarījumu mēs kopumā varam redzēt, ka pēdējos 15 gados ECB ir izpildījuši mērķi šajā jomā un salīdzinot ar citām centrālajām bankām pasaulē, pat pirms ECB tika izveidota, redzēsiet, ka ECB ļoti apmierinoši ir strādājis, bet es teikšu tieši tā, ka mūsu pieredze ir apmierinoša, neko vairāk. Kas attiec uz to, ko mēs prognozējam attiecībā uz inflāciju, mēs mūsu vidējo un ilgtermiņa inflāciju plānojam tuvu diviem procentiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit šobrīd mums ir inflācijas līmenis, kas ir stipri zem diviem procentiem, tātad zemu Un to mēs novērojam ilgāku laiku periodu. Tas nav īstermiņā. Līdz ar to, nu, pirmais, jo ilgāk tas paliek pašreizējā līmenī, jo augstāks būs risks, ka tas neatgriezīsies tuvu pie diviem procentiem tuvā laika periodā. Lielāks e, risks, ka šīs nostiprinājums mainīsies, to mēs nevēlamies Otra lieta, ja mēs sakām, ka kādā brīdī inflācija celsies, tuvināsies diviem procentiem, pat ja tas būs pēc relatīvi ilgāka laika, mums ir jāsaka un jāskaidro, kāpēc tam ir jānotiek, kas būs tie faktori, kas cels inflāciju tuvu diviem procentiem. Un šeit mums ir jāskatās un jāpēta, kāda ir iemesli šādai zemai inflācijas likmei Pirmkārt, jau liels globālais komponents zemām energoresursu cenām un pārtiks preču cenām. Un salīdzinot mūsu inflāciju ar to, kas ir ASV, redzēsiet, ka ASV jau nemaz nav daudz augstāk, pat tā, ņemot vērā to, ka atvesļošana viņiem notiek daudz straujāk nekā pie mums. paskaroties atpakaļ, kāda bija inflācija pēc Āzijas krīzes 90. gada beigās un pēc eh, Lehman Brothers krīzes 2009. gadā, redzēsim, ka daudz maz tajā pašā līmenī mēs esam. Tas nav nekas iepriekš nepieredzēts. Bet ir arī cits faktors, kas mums būtu jāņem vērā. Paņemot nost enerģētikas eh, un pārtiks eh, preču cenas kā elementu un skatāmies atlikušo, tad redzam, ka uz leju pejošo inflācijas um, līkni veido korekcijas, kas ir notikušas četrās uh, programmas valstīs. To mēs skatām daļēji, nepilnībā daļēji, kā galvenokārt iznākumu cenu korekcijām. Ja tas tiešām tā ir, tad mēs zinām, ka tas ir vienreizējs faktors. Šī relatīvā cenu korekcija notiek vienu reizi, un pēc tam inflācija virzīsies augšup. Tomēr, un šeit es jums atspoguļoju mūsu analīzes sarežģītību, mums ir nepieciešams skatīt uz otru pusi. Šeit nav tikai runa par piegādi, bet arī par, pie, par piedāvājumu, bet arī par pieprasījumu tā kā bezdarba līmenis ir augsts, tad pieprasījums vēl kādu laiku būs diezgan zems. Līdz ar to jāskatās arī uz šo faktoru. Un samazinot bezdarbu un pastiprinot eh, vai izplatot eh, atvesošos no eksporta sektoriem uz iekšējā patēriņa sektoriem ir ļoti svarīgi. Viena lieta, ko es vēlos vēl papildināt attiecībā uz dažiem komentāriem, ko iepriekš esmu izteicis par inflāciju. Uh, Vai es varu pabeigt sakām, vai man jāpārtrauc? Varu turpināt, labi. Relatīvo cenu korekcijas pamatā notiek tajās nozarēs, kas ir pakļauts starptautiskai konkurencei, tie ir eksporta sektori nozars. Pārējā ekonomika arī ir jāpakļauj korekcijai, jo savādāk ir zemāka inflācija, un augstākas reālās uh, algas aizsargātos uh, sektoros un nozarēs. Un jo ilgāk šāda situācija pastāv, jo grūtāk ir visai ekonomikai kopumā pielāgoties. Līdz ar to mēs vienmēr uzstājam uz struktūrālām reformēm, reformām, jo tā, tās ir tieši tās nozares, kur vislielākā loma būs struktūrālām reformēm tieši tām nozarēm, kas ir aizsargāts it kā no konkurences. Paldies! Paldies, turpin priekšsarētāji! Tātad tālāk runātāju sarakstā goja grupai Marīsa Matājas. Dragi, pela sua presença aqui. Eu uh, eh, gostava. Paldies, priekšsādātājiem. <clears throat> es gribēju uzdot vienu jautājumu, kuru citi kolēģi vēl nepieminēja, un kurš ir saistīts ar likviditātes uh, uh, pārsniegšanu un uh, kas saistās ar procentu likmēm. Pēdējo ziņu, dienu laikā mēs esam lasījuši daudz ziņu, kas skāra centrālās bankas nākotni šajā ziņā, un mēs e, gribētu zināt, kādi noteikumi bankai tiks izvirzīti rekap rekapitalizācijas gadījumā, lai e, šīs bankas e, varētu novadīt naudu līdz reālajai ekonomikai. Es piekrītu šādam principam, bet es eh, paužu nožēlu, ka tas notiek tikai sešas gadus pēc krīzes sākuma, un es nožēloju arī to, gribētos zināt, kā, kādi būs šie nosacījumi, piemēram, kredīta skaita vairošana mazajiem vidējiem uzņēmumiem, uh, kādi kriteriji tiks izvirzīti eh, reālās ekonomikas situācijas uzlabošanai un tā tālāk. Es to labprāt gribētu zināt. Jā, paldies. Es varu noteikti piekrist eh, jums, ka tik tiešām mums ir jāatrod veids, kā izmaiņas mūsu monetārajā politikā un procentu likmēs tiks nodots tālāk uz reālu ekonomiku. Teikšu tā, uh, esam redzējuši, pieredzējuši ievērojumu progresu kopš 2012. gada jūlija, kad James Bonds sacīja to, ko viņš sacīja. Tas ir noticis. Principā fragmentācija ir beigusies. Depozīta bāze bankām Paskatoties to, redzam, ka mēs esam tā pašā līmenī, kā bija 2007. gadā. Līdz ar to banku finansēšana no depozītiem kā avotiem praktiski ir beigusies. Lieliski uzlabojumi obligāciju tirgos, obligāciju emitēšana turpinās, citur progress ir bijis e, daudz lēnāks, tomēr šobrīd mēs sākam redzēt, ka šis progress ir kredīt plūsmas joprojām ir lēnas, bet eh, krītās, eh, bet tās krītās daudz lēnākā tempā. Redzam arī progresu. Progress ir ierobežots. Tomēr svarīgākais šeit ir tas, ka, lai aizdevuma apjoms pieaugtu, nepieciešams ir izmaiņas arī piedāvājuma pusē. Bankas uh, riskē ar samazinājumu, arī recesiju. Aizdevums bija kļūs, aizdevuma izsniegšana bija kļūs daudz riskantāk nekā normālos apstākļos. Tas ir viens no būtiskajiem faktoriem piedāvājuma pusē. Savukārt pieprasījuma pusē, lai kredīt plūsmas uh, Eh, palielinātos, ir nepieciešams, lai mazie vidē uzņēmumi prasītu kredītus. Un kredīts viņi prasa, ja viņiem ir klienti, kuriem pārdot. Eh, vienā no MVU pakalpojumiem, eh, ko komisija vadīja pirms 8-9 mēnešiem, MVU pētījumā tika prasīts, kāds ir pamat iemesls jūsu uh, sarežģījumiem, kur jums liekas ir šķēršļi biznesā. Pirmā atbild bija mums nav klientu, otrkārt mums nav kredīta. Tas bija otrs sarakstā minētais. Jūs redzat, no bankas puses varbūt bankai ir sarežģīti izsniegt aizdevumu uzņēmumam, kuram nav klientu. Diemžēl šis, šī situācija, nu, varētu teikt, no vienas puses tā ir uzlabojusies, bet mēs redzam uzlabojumu gan pakalpojumu puses un pavisam neliels uzlabojums no kredītdatiem, kas e, liecina par zinām uzlabojumu. E, jūs pieminējāt to, ka aizdevumi no ECB uz citām bankām, respektīvi finansējuma sniegšana aizdevumu izsniegšanai caur citām bankām varētu uh, būt kā risinājums. Nu, teikšu tā, tas noteikti ir viens no instrumentiem, kas ir mūsu katalogā, tas mums ir pieejams. Mēs joprojām domājam par šādu instrumentu izmantošanu. Tā es teikšu, paldies. Izklaus, izklausās, ka šeit ir runa par ieročiem. Sampo Terho, EFD vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzdošu savu jautājumu somu valodā. Kiitos, herra Draghi, että vielä kertaa. Paldies, Draghi kungs. Paldies, ka ieradāties vēlreiz pie mums. Es vēlētos turpināt to tematu, ko iepriekšēji divi runātāji iesāk, bet man skatījums ir mazliet atšķirīgs. Kā jūs sacījāt savā uzrunā, galvenais uzdevums jums ir bijis saglabāt cenu stabilitāti, kur eh, jūs esat ļoti sekmīgi paveikuši, dažs pats saka pārāk sekmīgi. Esmu no Somijas un salīdzinot ar Zviedriju mums ir ļoti īpaša situācija. Daudzi uzsakata, ka spēcīgā eiro dēļ Somijas konkurētspējas līdzinot ar Zviedriju cieši. Jautājums, protams, ir daudz plašāks. Tad nav runa tikai par divām ziemeļvalstīm, runa ir par visas eirozonas konkurētspēju, un ir daudzas eh, eirozonas valsts, kas nav globāli konkurētspējīgas šobrīd. Daudzi sūdzās, ka eiro ir pārāk spēcīgs, un turpināšu to, ko zaļie iesāka. Uh, varbūt eiro ir jābūt netik stipram, varbūt eh, aktīvāk jāstrādā pie tā, lai panāktu arī 2% eh, inflācijas mērķi. Paldies! The... Paldies! Maiņas kurs noturēšana nav mūsu politikas mērķis. Mūsu politikas mērķis ir cenu stabilitāte, un tāds ir politiskais pilnvarojums. To mēs arī cenšamies sasniegt. Tomēr maiņas e, likme ir svarīga. Pirmkārt jau tieši cēnu stabilitātes nodrošināšanai, jo tad, kad mēs runājam par cēnu stabilitāti, mēs to domājam abos virzienos. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad mēs novirzamies no diviem procentiem, eh, tuvu viņiem, bet zem viņiem, mēs eh, paši sev sākam radīt problēmas saglabāt cenu stabilitāti. Līdz ar to tas ir svarīgi gan izaugsmē, gan cenu stabilitātei. Protams, ka svarīga daļa mūsu vērtējumā, lemjot par monetāro politiku, ņemot vērā vidējo termiņu cenu prognozes, tas, protams, veido šo svarīgo daļu. Paldies! Jā, es paturpināšu somiskie. Vai ir kādi konkrēti šķēršļi, kas neļauj jums sasniegt šo 2% inflācijas mērķi daudz ātrāk kā vidējā termiņa mērķi? Mūsu monetārā politika šobrīd ir ļoti elastīga, un tāda ir bijusi tā jau diezgan ilgu laiku. Savā sākotnējā uzrunā es runāju par divu ar pus gadiem, kuros mēs esam īstenojuši dažādas monetāras politikas darbības, un tās viss bija vērsts vienā virzienā, lai monetārā politika kļūtu elastīgāka, reaģēt spējošāka uz ekonomikas notikumu attīstību. Šobrīd inflācija ir zem 2%, diezgan zem, un es pirms brīža paskaidroju iemeslus, kādēļ tas tā ir, un kādēļ mēs uzskatām, ka vidējā termiņā šis līmenis pieaugs un būs konverģence uz iepriekš plānoto un paliks cieši pietuvināta 2%. Tālāk Eiropas Tautas partijas vārdā Pablo Zalba. Paldies, priekšsēdētāji! Ja inflācija būtu 10% un kredīti tiktu izsniegti, esmu pārliecināts, ka visi būtu ļoti laimīgi un jūs saņemtu aplausus, bet situācija šobrīd ir otrāda izaugsme ir zema, inflācija saskaņā ar eh, starptautiskā valūtas fonda datiem ir aptuveni 1,5% un tā visdrīzāk saglabāsies līdz kādam 2018 gadam. Līdz ar to man ir jautājums, vai ticat starptautiskā valūtas fonda prognozēm? Un otrkārt, vai jūs uh, domājat par negatīviem, pozitīviem punktiem, kas būtu jāņem vērā ekonomikā? Pirms ECB izlēma, ka tā ir jāie, jārīkojas, jāiejaucas. Un treškārt, kuri negatīvie vai vismaz nepozitīvie punkti no ekonomikas uh, perspektīvas būs tie, kas radīsies kā rezultāts zemai inflācijai un zemai izaugsmai. Kam jānotiek, lai ECB būtu pārliecināta, ka jārīkojas nekonvencionāli, netradicionāli, lai sasniegtu savus mērķus? Tāpat obligācija iepirkšana Vai jums liekas, ka ir eh, vairāk kaut kas jādara šai jomā? Paldies! Paldies! Eh, diemžēl jūsu jautājumi ir aizliegumā, par ko es nevaru par tiem runāt konkrēti, bet eh, attiecībā uz jūs minētiem instrumentiem tie ir mūsu rīcībā. Galvenais ir paskatīt šos instrumentus kā reaģēšanas iespējas uz dažādām ārkārtas situācijām. Un tas nav tā, ka uh, instrumenti būtu ideāli viens otru aizvietojoši. To izmantošana būs vajadzīga konkrētos apstākļos. Bet precīzāk, um, detalizētāk es nevaru šobrīd atbildēt. jo tādējādi es pārkāpšu eh, ceturtdienu monetāras politikas eh, sanāksmē panākto vienošanos. Jā, un attiecībā uz starptautiskā valūtas fonda eh, inflācijas prognozēm 1,5% apmērā līdz 2018. gadam, vai jums tas liekas ticami? ECB personāls publicēs prognozes tieši saistībā ar trešdien notikušo monetāros politikas sanāk, ceturtdien. Ceturtdien tas tiks publicēts. Un tā būs pirmā reize, kad ECB prognozēs e, līdz pat 2016. gadam šādas prognozes. Tā kā ceturtdien es varēšu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Paldies! varbūt eh, jum, jums ir tāda ierobežojuma, bet man nē. Eh, mēs varam iet tālāk par to. Tas ir skaidrs, ka zemā inflācija eh, mūs ierobežo Markus Febers tālāk. Es runāšu vāciski, priekšsēdētāji kungs. Tas ir komentārs kolēģiem par futbolu. Mēs diezgan pozitīvu efektu atstājam, kā Epings sacīja. Hanover, Hanover eh, nevinēja tomēr šo spēli, bet tagad par lietu. Par valsts aizņēmumiem. Dienvidu Eiropā tas ir krities līdz tādam līmenim, kāds tas bija pirms finanšu krīzes sākuma. Līdz ar to jautājums. Uh, kādā veidā Eiropas centrālā banka plāno attīstīt tālāk savu bilanci, vai ja mēģinās atbrīvoties no šādiem vērtspapīriem savā portfolio, vai stingri turēsies pie tiem. Otrs jautājums. Banku uzraudz eh, funkcijās Jūs tikko taisaties sagatavot šo stresa eh, pārbaudas testus. Bet es dzirdu, ka dažas bankas tiks testētas pēc bilancēm, bet citas savukārt pēc bilances perspektīvām. Un tad man rodas jautājums, vai tas ir tāds eh, veids, kā panākt saprātīgu iznākumu, ja tiek šķirotas bankas pēc bilancēm, noslēgtām bilancēm, kas tiek pārbaudīts, un tad savukārt citas bankas, kas Eh, tieks pārbaudīts pēc bilances perspektīvām ar skatu nākotnē. Paldies! Thank you. On, on the second question, uh, all banks are going to Paldies, runājot par otro jautājumu. Visas bankas tiks skatīts tādā pašā veidā, tiks izskatīti aktīvi, kas būtībā ir uh, Eh, skaidrs iespējas par to, kāda ir kvalitāte visām bankām viņu bilancē. Nebūs nekāda izņēmuma. Tas ir kaut kas, ko es jau sacīju no paša sākuma. Šis eh, aktīvu eh, izskatīšanas process ir tā vērts tikai tad, ja tas ir stingrs. Jo Mērķis ir sniegt skaidru iespaidu par mūsu Eiropas banku bilancēm. Tā lai privātajam sektoram būtu ērti ieguldīt banku nozarē privātais sektors pamatot šaubās eh, sniegt ieguldījums jomās, kas neizskatās eh, drošas. Tāpēc šis kvalitātes izvērtējums ir īpaši svarīgs, taču tas ir efektīvs tikai tad, ja tas ir caurskatāms. Un tikai tad, ja tas ir konsekvents visās bankās, ja tas konsekventi tiek īstenots visās Eirozonas bankās. Kad es saku visās bankās, tad es runāju par tām bankām, kuras ECB eh, e tieši uzrauga. Bet arī mazās bankas ir pakļautas tam pašam uzraudzības režīmam. Atšķirība starp lielo banku uzraudzību un mazo banku uzraudzību izpaužas intensitātei, cik lielā mērā nacionālās kompetentās iestādes ir iesaistītas uzraudzībā. Lielākajām bankām uzraugs būs uh, centrs ar Nacionālo banku uzraudzību iestādu palīdzību un uh, kopīgās uzraudzības komandas veidos dažādie uzraugi no dažādām uh, dažādā pakļautībā esošajām uzraudzības iestādēm, tā lai nodrošinātu lielāko objektivitātes caurskatāmību. Mazākajām bankām lielāka iesaiste būs no Nacionālo banku puses, bet ECB centrāls, gal, centrs, galvenā uzraudzības padome ar vienu paturēs arī tiesības uzdot jebkādu jautājumu, pieprasīt jebkādu informāciju un iespējams arī pašam iesaistīties. Tātad visas bankas, runājot par asetu, par uh, aktīvu kvalitāti tiks vienādi uzraudzīts. Vai varētu atkārtot pirmo jautājumu, lūdzu? Eh, Jautājums pavisam īs eh, vēlreiz, vai ECB ir gatava atbrīvoties no valsts aizņēmumu obligācijām pēc tam, kad procentu likmē eirozonā skaidri virzās uz leju? That... Ir divi gadījumi. Pirmais ir uh, reālais gadījums SMP holdingi, tās obligācijas, kas ir nopirktas, kad ir sākusies eh, vērtspapīra tirgus programma. Un apņemšanās, eh, ja nemaldos, 2010. gadā bija tāda, bija saglabāt šīs obligācijas līdz termiņa beigām taču tikmēr šīs obligācijas vērtība, obligācija vērtība samazinājās, un tad problēma ir tā, ka šīs obligācijas, ka termiņš tiek sasniegts, netiek aizstāts. Un otrs gadījums ir tīri hipotētisks, tas nekad nav noticis. Tātad tās ir obligācijas, kas ir nopirktas OMT ietvaros. Tad šajos gadījumos, šādā gadījumā tad obligācijas vienkārši tiek pirktas un pārdotas, un tad nav nekādas tālāk apņemšanās. Uh, Paldies, eh, SND vārdā Lieva Hjangoks. Thank you, Sharon. Paldies, Šarona priekšsēdētāja kungs. Mans jautājums attieksies uz trojkas darbību. Jūsu uzstāšanās skaidri rezumēja ECB reakciju šo pēdējo piecu gadu laikā, un kā jau jūs sakāt, kad eh, tika iecerēta OMT programma, tad mērķis no ECB puses bija samazināt eh, spekulatīvo darbu valsts parādu. Vai jūs uzskatāt, ka ja OMT programma tiktu aktivizēta ātrāk, tad Eiropas centrālā banka būtu varējusi izvairīties no uh, Eh, Grieķijas krīzes ietekme, ietekmes uz Kīpru vai Portugālu un tā tālāk. Otrais jautājums. Jūs sacījāt, ka situācija ir skarbāka nekā 2009. gadā, taču, kad mēs paraugāmies uz makroekonomiskajiem skaitļiem, tad mēs varam uztraukties, jo IKP īpatsvars četrās valstīs ir vairāk par 120%, un tas neizskatās īpaši ilgspējīgi, un jo īpaši Grieķijas gadījumā Lagārdas kundze pieprasīja parāda pārstrukturizāciju tagad. Un jā, ir primārais pārpalikums Grieķijā. Un jā, pārstrukturizācija tiek īstenota, vai Eiropas centrālā banka uzņemsies zaudējumus šādā gadījumā jo pirmā, pirmās parāda restruktūrizācijas gadījumā ECB neuzņemās seks zaudējums, un šodien ECB ir 44 miljārdi eiro no Grieķijas valsts parāda, un, un ja ECB uzņemies, uzņemsies zaudējums, tad uh, tā, tādā veidā var glābt Grieķijas bankas un pilsoņus, un šāda veida monetārais veidojums šodien var būt noderīgs. Šodien, kad nav spiediena no ārpūces, inflācijas spiediena, kāda ir jūs nostāja par to? Thank you. Well... Paldies. Es atbildējuši vispirms uz pirmo jautājumu. Vispārīgā atbildi, protams, ir tāda mēs būtu varējuši darīt labāk, un tas vienmēr ir spēkā. Taču savā ziņā ir arī dziļāk atbildu šo jautājumu. Kad mēs sev uzdodam jautājumu, kas bija tie faktori, kas lika atgriezties uzticamībai Eirozonai, kas globāli veicināja uzticēšanās Eirozonai, tad eh, mums ir jāpievērš uzmanība trim faktiem. Pirmkārt, atbilde, kuru sniedz daudz valsts, īpaši tās valsts, kas saskārās ar īpašu spiedienu, sniedza atbildi, mainot labākai virzienās politikas un ļoti spēcīgas, spēcīgi centieni īstenot reformas tie tika īstenot vēl pirms 2012. gada jūlija, un eh, dažos gadījumos eh, šie centieni turpinās arī pēc tam. Tas ir pirmais faktors. Otrais faktors, par kur bieži vien aizmirst, bija Eiropadome, kas notika 2012. gada jūnijā. Tā patiesībā iesāka Banku Savienību. Un treškārt, OMT programmas uh, palaišana Jūs redzat šos trīs sekt, eh, faktors, kas savā ziņā bija cieši saistīti, nodrošinot šo ļoti veiksmīgo, sekmīgo lomu, panākot, ka atgriežas uzticēšanās eiro, eirozonai. Otrais jautājums. Jā, es neteicu, ka situācija ir laba, es teicu, ka tā ir labāka nekā tā bija agrāk, taču tā vēl ar vienu nav optimāla ņemot vērā bezdarba 12% līmenī. Runājot par bezdarbu, cits starpā mums ir tādas uh, nedrošas pozitīvas pazīmes tam, ka eh, bezdarbs nepieauga, dažās valstīs tas pat samazinās, piemēram, Portugālē tas ir samazinājis par diviem procentiem. Arī uh, Mm, citās jomās ir dažas labas zīmes, pazīmes. Taču otrais jautājums, kāpēc bezdarbs ir pieaudzis tik lielā mērā dažās valstīs un daudz mazākā mērā tas ir pieaudzis citās valstīs? Un aizdomas ir tādas, ka īstenībā ir ļoti daudz struktūrālā bezdarba, kas uh, uzsver šos 12%. Tātad, lai redzētu tiešām milzīgo, nozīmīgo uh, nodarbinātības uh, zudumu. Lai novērstu to, tad ir jāizvērš nozīmīgas struktūrās reformas daudzās Eirozonas valstīs. Noslēgumā, vai Eiropas centrālā banka uzņems zaudējumus vai ne, es domāju, vēl ir pāragri spekulēt par šo aspektu, taču paturēsim prātā vienu lietu, kas ar vienu ir spēkā. Mēs nevaram īstenot monetāro finansēšanu. Pirmā panta, otrā punkta, trešais apakšpunkts aizliedz jebkādu monetāro finansēšanu, bet vēl pārāk ir spekulēt par valsts parādu atlaišanu. Un tagad runājot par Grieķiju un par citām valstīm jāsaka, uzmanības centrā jābūt programmas pilnīgai īstenošanai. Paldies, priekšstādātē. Es domāju, jā, mēs esam jau uzdevuši jautājumus. Eh, tiešais, eh, monita, tiešā monetārā finansēšana un gadījuma incidentālā monetārā finansēšana. Tagad, laikam, ir skaidrs. Paldies, eh, Mičela kungs un no Eiropas Tautas partijas. Divi īsti jautājumi, īsti jautājumi, ko vēlos uzdot. Banku aizdevumu mazajiem vidēju uzņēmumu. Jūs pieminējat instruments jūsu katalogā vai jūsu arsenālā, es nezinu, kuru tieši vārdu jūs izmantojat. Es gribētu, lai Eiropas Savienības iestādes sadarbotos, lai uh, panāktu lai banks darbotos automātiski vienā jomā, kurā tās vēl ar vienu nedarbojas automātiski. Institūcijas e, automātiski pārdo, pērk un pārdot lietas, kurās tās pašas nevisai orientējas, taču ir viena joma, kas noteikti ir neautomāts manā valstī. Un es varu sacīt, ka vismaz savā valstī es vairs nemaz neusticos uh, tradicionālam bankas menedžerim. Ir divi cilvēki, kas var doties banku ar vienādu īpašumu, ar tādu pašu vecumu. Viens eh, var naudu tērēt kaut kādā pabā un cits var to ieguldīt. Vai mēs nevarētu panākt tāds eh, banku menedžers, kas eh, pieņemtu lēmumu pamatoties uz drošsirdību, uz uzņēmību, tādām īpašām Un vēl otrs jautājums pavisam īsi. Daudz gadus jūsu uh, priekštecimie jautāja par uh, aktīvu inflāciju. Es atkal redzu Dublinā, ne citur valstī, bet uh, citur, ja, bet tieši Dublinā redzu, ka pieaug mājokļu cenas, tā ir inflācija, vai tā, vai šo problēmu nevarētu novērst jau tagad. Paldies! Atbildēšu vispirms otro jautājumu. Ir pazīmes tam, ka mājokļu cenas palielinās dažās eirozonas uh, vietās. Mēs pievēršam tam lielu uzmanību, taču šoreiz ir uh, daži tādi faktori, kas atšķiras no iepriekšējās reizes. Viena atšķirība ir, ka kredīt plūsma ir ļoti, ļoti ierobežota. Pagājušais, kad bija lielā mērā paaugstinājušās cenas, arī kredīta plūsma bija, vajag izsakoties, bagātīga. Tātad tagad vēl ir pārāk runāt par nekustamā īpašuma cenu burbuli. Uh, taču mēs tam pievēršam lielu uzmanību. Taču kāda tad būtu atbildu šo problēmu? Atbilde katrā ziņā nebūtu saistīta ar monetārās politikas mainīšanu, jo šīs politikas mērķis ir Eirozonā cenu stabilitāte. Atbild būtu tāds instruments, kas var risināt vietējos burbuļus un vietējie burbuļi jārisina ar vietējiem instrumentiem, makroprudenciāliem modeļiem. Tāpēc uh, makroprudenciālo instrumentu izstrāde ir ārkārtīgi svarīga, jo tas tā ir neatņemama finansiālā stabilitātes daļa, neatņemama stabilitātes uzturēšanas daļa. Un iesādojot monetāro politiku uh, cenšosies panākt mērķus, kas nav tās pārziņā. Cits jautājums ir par banķieru uzvedību. Jums ir pilnīga taisnība. Kredītu piešķiršana, kā saka nozars speciāls, ir ļoti tāda, kā. Ka Eh, standarta procedūra. Cilvēki darbojas, tā sakot, autopilotu režīmā un nevis izmanto savu uh, veselo saprātu, kā kādreiz būtu darījis uh, gudrs baņķieris ne pirms tik ilga laika. Un tas, protams, banku nozarei diezgan daudz izmaksā. Tas nozīmē, ka kredīta analīze ir daudz mazāk vērsta uz kaut kādu konkrētu klientu, bet to daudz vairāk nosaka process. Un tā rezultātā varētu tā sanāk, ka kredīts tiek pie, piešķirts kādam, kas uh, nav tā vērts, un otrādi net, netiek iedots tam, mm, kuram no tā būtu lielākais labums. Un uh, tas, protams, ietekmē arī banku situāciju, kā izskatās viņa aizdevuma bilances. Bet es domāju, ka vairums banķieru tagad to saprot. Starp citu, šī šāda nostājas maiņa norisinājās no 2000. līdz 2010. gada. Tad desmit gadu laikā ievērojami mainījās banķieru uzvedība. Es domāju, ka banķieri tagad pārdomā savu uzvedību. Daļa no tā, ka kredīt virza procesu un ka to padara vieglāku, eh, bija apstākļi pirms krīzes. Tagad iespējas ir tāds, ka tagad banķieri domā par to, kā panākt, lai kredīti vairāk nenoteiktu lielā mērā procesu. Starp citu, ir, daži ekonomi, ir dažas ekonomikas nozares, kurās process jau pēc definīcijas tiek eh, noteikts no procesa puses, piemēram, eh, mājokļa aizdevumu industrija. Tur ir konkrēti parametri visās valstīs, bet kredīti maziem vidiem uzņēmumiem, industriālie kredīti, cita veida kredīti nav um, eh, piešķiram autopilotu režīmā. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, beidz uzdot tik interesants jautājums. Nākošais sociāldemokrāta vārds. Leonardo Dominīči, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Savā pēdējā uzstāšanās reizē šī sasaukuma deputāta priekšā vēlos jums uzdot vispārīgi jautājumu. Es domāju, ka Eiropas centrālā banka savā ziņā ir pārkāpusi savu mandātu. Es negribu te uh, provocēt kaut ko. Es nesaku, ka jūs esat pārkāpuši līgumus. Jūs neredzat kā Džeimsa Bondu. Taču es uzskatu, centrālā banka ir paveikusi arī citu cilvēku darbu. Šī ir institūcija, iespējams, ir vienīgā vai izteiktāk ir aizstāvējis par citām institūcijām Eirozonas integritāti un tā ir uzturējis pie dzīvības Eiropas Savienības projektu, kuram draudēja iziršana. Ļoti bieži jūs un citas svarīgas personības jūs bankā ir sacījušas, ka nozīme ir politiskai darbībai, tehniskā darbība dažkārt ir ierobežota. Mans jautājums ir šāds kādu vēstījumu pilsons Mario Draghi vēlas uh, nest uh, Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā. Es runāju par kopīgo kultūru, kā mēs varam piešķirt jaunu, sniegt jaunu stimulu šim savienības projektam, par kur jūs runājat. It's not, it's not... Jautājums nav vienkāršs, saka priekšsēdētājs pazemīgam centrālās bankas banķierim un birokrātam. Mēģināšu atbildēt šo jautājumu no man visnotaļ manas ierobežotās perspektīvas. Kas Eiropas Savienībai un Eirozonai ir darāms, pie kā ir jāatgriežas, tai jābūt ir pārticības um, darba vietu izveides, attīstības vietai. Tā jābūt tādai vietai pasaulē, kur ir patīkami atrasties, tur, kur jauniešiem ir cerības. Un, lai to panāktu, es te eh, nu, nenodarbotos ar spekulācijām, kādām lielām, milzīgām politiskām pārmaiņām jānotiek, jo tas noteikti nav manās interesēs nodarboties šādām spekulācijām. Taču noteikti ir tādas jomas, kā piemēram struktūrālas reformas, kā eh, politisko sistēmu stabilitāte, kā vienotā vēlme attīstīties, attīstīties nevis no parādu, uz parādu pamatu, jo vienu lietu Eirozona ir mācījušies, mācījusies, proti nepārtraukt uh, parāda, dzīvošanas parāda nenodrošina nepārtrauktu izaugsmi, kādu brīdī iestājas lejupslīdi, ja recesija, tāda, kādu mēs to piedzīvojam pēdējo gadu laikā, un tā bija ārkārtīgi sāpīgi, ne tikai to tiešo uh, sekm, eh, seku dēļ, bet galvenokārt tieši zaudēto cerību dēļ, īpaši jauniešiem. Tāpēc vēstījums būtu Eiropas Savienības pārstrukturizācija tā, lai tā kļūtu par izaugsmes cerību brīvības telpu. Paldies! Uh. Thank you very much. Now for... Paldies, turpin priekšstādātāji. Tagad lūdzu Astrīda, ne? Astrīda Lulīna, Lulīna lūdzu Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšstādātāji. Draķi kungs, vēlos vispirms atvainoties, ka ierados ar nokavēšanos. Man bija svarīga sanāksme Luksemburgā. Vēlos jums uzdot trīs nelīšas jautājumus, dragie kungs. Kad es mācījos universitātā, studēju politika, es uzzināju, ka zema inflācija bija laba zīme. Nu jā, tas gan bija jau pirms gadiem 60. Un es, protams, jau esmu taisiņā novecojusi, taču gribu sacīt, ka esmu gandarīta, ka manā valstī Luksemburgas liela hercogistē inflācija ir samāk par 2%, jo mūsu Uh, visa veida indeksācijas dēļ mums tas tiešām nāks par labu mūsu konkurētspējas vārdā. Ja mums izdosies 2015. gadā maksāt ne vairāk par 2,5%, tas attiec uz minimālo algu, bet arī uz visām citām algām, vispat visliel, visaugstākajām algām. Tas attiec arī uz valsts sektorā strādājušiem Var sakot visur. Bet kopš eh, pastāv centrālā banka, arī jūs priekštec Trišē kungs ar vienu ir uzstājuši uz to, ka mums ir jāatsakās no šīs visu veida indeksācijas, tad vai jūs neuzskatās, ka patiesībā tā mums ir laba lieta? un ka nevajadzētu runāt par deflāciju. Ja inflācija ir mazāk par 5%. Otrais jautājums. Ķīnas valūtas vērtība ir pieaugusi attiecībā pret dolāru un eiro. Uh, ja pareizi atceros, pat vairāk par 25% tā es lasīju, bet pēdējo dienu laikā vērtība ir samazinājusies. Vai varu paskaidrot, kāpēc tā? Un vai jūs uzskatāt, ka tas turpināsies, vai ka to ir uh, panākušas uh, Ķīnas monetārās varas iestādes? Un pēdējais jautājums. Uh, vai pēc padomes juridiskā padomas lēmuma attiecībā uz uh, finanšu darījumu nodokli Eiropas centrālā banka neuzskata, ka vajadzētu atcelt šo nodokli, jo tā tikai tieks padzīta vesela virknē pakalpojumu no Eiropas. Jā, galvenais mērķis taču izaugsme un vairāk darba vieta Eiropas Savienībā. Un skaidrs, ka sākas no šī nodokļa būs uh, tikai pretējas. Paldies! Priekšsēdētā es atvainojos, mēs nevaram visu laiku pārsniegt uh, atvēlēto laiku. Jums, jūs rīcībā tikai divas minūtes. Paldies! Runājot par pirmo jautājumu. Uh, question, say... <coughs> ja mēs uh, sakām, ka Nu, kas šobrīd veicina ekonomisko atveseļošanos? Iepriekš to galvenokārt eh, darīja eksports. Pašlaik ir atguvies arī iekšzemes pieprasījums. Nu, citi dzinēji spēki ir kopēja monetārā politika un patērētāju uzticības atjaunošanās. Tomēr es jums piekrītu, ka vēl viens uh, atveseļošanās dzīnolis ir tas, ka algu, pensiju, citu ieņēmumu, pirktspēja nevajadzētu aizmirst, cik eh, daudz ir pensionāru Eirozonā un pirktspēju uztur augstu zemu inflāciju. Tātad no šādas perspektīvas eh, zemes enerģijas cenas, eh, zemes pārtikas cenas un zema inflācija Eh, ir faktors, kas veicina iztērējumu ieņēmumu pieaugumu. Un eh, tomēr ir jāraugās arī uz nodarbinātības rādītājiem, kāda ir ieņēmumi jauniešiem. Mēs redzam, ka šie ieņēmumi ir zemi, un uh, tas nebalsta ekonomisko atvesļošanos. Par otro jūs jautājumu par Ķīnas joņu man tiešām nav nekādas. Eh, nav nekādas informācijas, es atvainojos, es nezinu, kāpēc eh, joņas eh, vērtība pieauga un pēkšņi samazinājās. Es zinu, ka Ķīnas valdība ir diezgan sarežģīta, liela, bet uh, plašāk neko nevar pastāstīt tālāk par finanšu darījumu nodokli. Eiropas centrālā banka nevēlas to komentēt, jo tas simtprocentīgi ir valdību kompetencē, politisko iestāžu kompetencē. Bet, protams, ka ir zināmi aspekti, kas liecina par to, ka finanšu darījumu nodoklis varētu eh, traucēt mūsu monetārās politikas veidošanu, un mēs esam runājuši ar komisiju par šī priekšlikuma uh, šādiem aspektiem. Liels paldies, un tagad es un D vārdā Antolīna kungs. Liels paldies! Paldies par sadarbību pēdējo gadu laikā. Mēs saprotam, ka ECB veic ļoti svarīgus pasākumus, un kā jau jūs pats norādījāt, pilsoņi uz Eiropas Savienību eh, raugās arī vērtējot, cik lielā mērā tā nodrošina izaugsmu un nodarbinātību. Šobrīd gribētu zināt, vai monetārā politika mums ļauj ko darīt šajā ziņā. Vai jūs uzskatāt, ka ir vēl iespējams, ko darīt, lai uzlabotu MVU situāciju un cik lielā mērā monetārā politika šādus pasākumus pieļauj, cik lielā mērā monetārā politika sniedz savu ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu īstenošanā. Iepriekšējie runātāji runāja par maksimālu ilgspējīgu nodarbinātību monetaria con relación a la estabilidad de precios se va a... Un gribētos zināt, cik lielā mērā tas ir savienojams ar monetāro politiku un cēnu stabilitāti. Ko mēs varam darīt, lai panāktu maksimālu nodarbinātību? Paldies! Es tiešām nevaru komentēt monetāro politiku un lēmumu pieņemšanas procesiem, vismaz ne šobrīd, bet es atbildēšu uz jūsu citiem jautājumiem. Monetārā politika pēdējo divu ar pus gadu laikā ir spēlējusi būtisku lomu, un tā to dara arī joprojām, bet ar monetāro politiku nevar paveikt to darbu, kas ir jādara citiem, un monetārā politika nevar aizstāt valdības apņēmīgu rīcību. Šobrīd mēs esam izkļuvuši no krīzes sāpīgākā posma kas prasīja neatliekamu rīcību. Un ko varētu darīt valdības? Valdības varētu pārskatīt uh, savus budžeta konsolidācijas centienus ne jau tādā izprie, izpratnē, ka ir jālikvidē mm, panāktais progress, kas tika panākts ar, uh, par ļoti būtisku cenu, bet tas ir jādara tādā veidā, ko ECB sauc par izaugsmai labvēlīgu konsolidāciju. Tātad jāliek akcents uz zemākiem nodokļiem, izdevumu samazinājumiem, iespējams eh, kapitāla, eh, investīciju pieaugumu dažādās eh, jomās, jo atcerēsimies, ka investīcijas valstīs, kuras ir skārusi krīze, šobrīd ir eh, ļoti minimāls. Tās ir mazākās pēdējo desmit gadu laikā. Tāpēc ir nepieciešams uzlabot infrastruktūru. Atsevišķās valstīs eh, tas varētu būt pakalpojumu sektors, citās citi sektori. Un jebkurā gadījumā, veicot izaugsmai labvēlīgu konsolidāciju, ir jādomā par struktūrālām reformām. Uh, un tās atšķiras atkarībā no valstīm, par kurām mēs runājam. Protams, daudzām valstīm ir pasākums saraksts, kas varētu uzlabot konkurētspēju, veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Paldies! Okay, thank you, uh, now for... Liels paldies! Un tagad Alde vārdā Nils Torvalds. Paldies, priekšsādātāji! Pirms nedēļas komiteja ziņoja par eh, trojkas ziņojumiem un mēs vienojāmies par lomu sadalījumu, ka aizmugurē brauc, priekšā brauc komisija un ECB eh, e brauc tikai aizmugurē, bet, bet uh, tagad mēs apspriežam šī aizmugurē sēdošā vadītāja lomu un nākas konstatēt, ka uh, ECB ir priekšā vēl viens neliels sēdeklīts, kur ir cits vadītājs. Es gribētu, lai jūs to pakomentētu. Chicago Wicks uh, ir pieauguša, pieaugusi akciju vērtība un uh, ir palielinājusies likviditāte, un tas parasti nozīmē mazāk naudas tirgiem. Vai tas bija no Džeimsa Bonda? Aka nesāciet un neaize, neaizvediet eh, šo lietu tik tālu. Jebkurā gadījumā es to neteicu. ECB, jums ir taisnība, mēs esam aizmugurējā sēdeklī Un tas ir tāpēc, ka, tās, ka banka var sniegt uh, specifisku ieguldījumu banku un finanšu nozarē. Un tā tas nākotnē notiks aizvien biežāk. Un ir iemesls, kāpēc ECB ir tieši šajā pozīcijā. Ja banku aizdošanas kanāli kas Eiropā ir dominējošie, Eiropā nestrādās, nedarbosies arī mūsu monetārā politika. Tā nebūs efektīva. Un tāpēc viens no iemesliem, kāpēc ECB ir šajā trojkā, ir tāpēc, lai mēs uzlabotu banku aizdošanas kanālu uzlabošanu, lai būtu iespējams īstenot mūsu monetāro politiku. Ļoti bieži šādi uzlabojumi saistās ne tikai ar banku sektoru, bet prasa konkrētu rīcību arī citās jomās. Un tā ir tā perspektīva, tas redzes punkts, kura dēļ ECB ir šajā trojkā. Nākotnē, protams, mēs redzēsim, kā tas attīstīsies, bet es domāju, būtu pāragri runāt par ECB citu papildu lomu, kamēr krīze nav pilnībā likvidēta. Un varbūt uh, par to var domāt tad, kad mēs krīzi būsim pārvarējuši. Otrs punkts, kuru jūs uh, minējāt, bija likviditāte. Un, protams, ka mēs ļoti rūpīgi uzmanām situāciju ar likviditāti. Manuprāt, pārmērīga likviditāte ir saistīta ar vairākiem faktoriem un nav vienkārši izveidot stabilas attiecības starp pārmērīgu likviditāti un uh, pašu uh, līdzekļiem. Un kas notiek ar pārmērīgu likviditāti līdz mēneša beigām, vai ir kādas izmaiņas, kas varētu uh, Eh, ietekmēt viks. Un ļoti bieži šī likviditāte nākamajā ciklā pēc tam eh, samazinās. Liels paldies! Un tagad dosim runu pēdējiem runātājiem šajā sesijā. Tas ir S&D pārstāvis Pēters Zimons. Jā, Paldies, priekšsādātāji. Dragī kungs, es jums gribēju uzdot jautājumu par vienu citu lietu, proti par komisijas priekšlikumiem Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanai, proti par Eiropas bankas kontu. Ir doma apvienot investīcijas, paredzot uh, noteiktu procentu likmi un izsniegt kredītas reālajai ekonomikai. Es nāku no valsts ar nelielu banku sektoru. Un tā kā Vācijā tās ir nelielās bankas, kas finansē MVU, tad gribēju jums jautāt, vai komisijas piedāvātajā pieejā jūs nesaskatāt risku, ka tirgos, kas pārtiek no investīcijām, to dara krājkas, es to dara tautas bankas, kas finansē ekonomiku, vai nepastāv risks, ka šis veselīgais mehānisms tiek sagrauts, ka ekonomika galu galā varbūt gūst uh, vēl mazāku atbalstu, jo šie kredīti institūti investīciju trūkuma dēļ nevarēs turpināt izsniegt kredītus. Un vai jūs nesaskatāt risku, ka tirgos, kuros bankas ir bijušas sliktā situācijā, kur uh, cilvēki ir metušies uz bankām izņemt uh, iekrājumus vai uh, tur neveidosies vēl papildus problēmas? Well, I, I'm not sure that the, uh... Es neesmu pārliecināts, ka ilgtermiņa finansējuma plāni, ko gatavo komisija, būs tik apjomīgi, ka tie varētu radīt kādas uh, būtiskas sakas uh, banku sistēmai. Es saprotu, ka tas ir viens no pasākumiem, ar kuru ir iespējams uzlabot ilgtermiņa finansējumu, bet tas neradīs konkurenci citiem finansējumu avotiem banku nozarē kopumā. Un raugoties no šādas perspektīvas, es neesmu pārliecināts, ka mums uh, par to būtu jābažīs. Un ja ekonomikā notiek zināma uzlabošanās, pateicoties šādiem plāniem, tas ļautu palielināt uh, depozītu apjomu visā banku sistēmā. Labi, ar to esam noslēguši monetāro dialogu. Un tagad pāriesim pie sistēmisko risku kolēģijas uh, diskusiju daļas. Mums būs neliels pārtraukums, nepazūdiet no zāles, bet mums ir jāapspriež dažas lietas, un tad mēs atgriezīsimies pie sistēmisko risku kolēģijas jautājuma. Okay. Okay, let's, let's recommence. Um, Labi, atsāksim darbu. So, uh, we are now uh, moving on to. Tagad mēs pievērsīsimies uzklausīšanai, piedaloties uh, priekšā Eiropas centrālās bankas priekšsādātājiem šoreiz Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsādātāja lomā. Un es eh, domāju, ka varbūt uzklausīsim vispirms eh, jautājumus, jo tie varētu būt eh, dublēsies. Un tāpēc darīsim tā, uzklausīsim prezentāciju, pēc tam uzklausīsim visus runātājus, lai pēc tam sniedzot atbildes tās būtu iespējams apkopot. Iepriekšējā pieredze rāda, ka runājot par e SRB tas varētu varbūt eh, būt labāk. Un tagad vēlreiz vārds jums. Paldies priekšsādātājiem, godājumie deputāti. Uh, Man ir milzīgs prieks uh, uzstāties uh, šīs komitejas priekšā un ziņot par Eiropas sistēmisko risku kolēģijas darbu. Ekonomiskās un sociālās izmaksas, ko ir radījusi nesenā finanšu krīze, nevienam nav jāatgādina. Un progresa panākšana, padarot finanšu sistēmu veselīgāku, ir ārkārtīgi būtiska. Uh, Sistēmisko risku kolēģi strādā, spēlē būtisku lomu šī mērķa sasniegšanā. Today I would like to update. Šodien es gribētu jums sniegt aktualizētu informāciju par darbu, kas notiek eh, SRB, lai to panāktu. Kopš krīzes sākuma ir veikti svarīgi soļi, lai risinātu finanšu sistēmas eh, vājavas eh, punktus. Šī gada 1. janvārī tika eh, stājās spēkā jauni piesardzības pasākumi, kas nodrošina labāku regulatīvo ietveru ES banku sistēmai. Es gribētu atzīt būtisko lomu, kuru spēlē parlaments kā viens no likumdevējiem panākot šeit būtisku progresu. Stājoties spēkā šiem jaunajiem piesardzības noteikumiem, ES ir labāk ekipēta, lai īstenotu makro piesardzības politiku, un šīs politikas operatīva īstenošana šobrīd ir mūsu nākamais izaicinājums. Tāpēc es esmu gandarīts jūs informēt, ka kopš manas pēdējās uzstāšanās šajā komitejā kolēģi ir spērus vairākus būtiskus soļus, risinot šos, šo izaicinājumu. Un kā jau es Eh, laikā, kad es runāju, mēs eh, savā mājaslapā publicējam virkni dokumentu par to, kā iestādes var izmantot makropiesardzības instrumentus, ko paredz jaunie noteikumi, lai risinātu risku finanšu stabilitātei. Mēs sagaidām, ka varas iestādes eh, šos materiālus uzskatīs par lietderīgiem, veidojot savu politiku Eiropai joprojām ir jāatkopjas no krīzes, un būtisks ieguldījums makro piesardzības politikā ir veicināt uh, buferu veidošanos un uh, banku bilanču uzlabošanu. Uh, un tie varētu būt noderīgi tuvākajā nākotnē. Kolēģijas materiāls palīdzēs šo noteikumu īstenošanā. Ir vairākas valstis, kur pastāv bāžas par um, aizņemto līdzekļu īpatsvāru un attīstību nekustamo īpašumu nozarē, un daudzas dalībvalstis jau ir iedarbinājušas makropiesardzības instruments. Piemēram, 2013. gadā Zviedrija ieviesa riska novērtējuma griestus eh, hipotēkām un makrolikviditātes pasākumus. Nīderlande aktivizēja aizdevumus, aizdevumu griestus eh, attiecībā pret vērtību, lai risinātu problēmas eh, nekustamo īpašumu nozarē. Savukārt apvienotajā karalistē Anglijas banka un valsts kase ir lēmusi schēmas uh, Funding for Landing uh, pārkoncentrēšanu, pārfokusēšanu, likvidējot uh, tiešas stimulus uh, aizdevumiem mājasaimniecībām. Un pirms dažām nedēļām Vācijas Bundesbanka pauda bažas par nekustamā īpašuma cenu pieaugumu lielajās Vācijas pilsētās. Uh, Es gribēju teikt eh, dažus vārdus par to materiālu, kuru mēs tikko esam publicējuši. Gribēju sākumā norādīt, ka, ir, ka tas ir mūsu trešais būtiskais ieguldījums, eh, lai katalizētu makro piesardzības eh, tīkla attīstību ES. Jūs droši vien atcerties, ka 2012. gadā rekomendācijā dalību valstīm mēs aicinājām izveidot nacionālas iestādes ar makro piesardzības e, mandātu. Un kaut arī mūsu novērtējums joprojām vēl ir procesā, es gribēju teikt, ka šī rekomendācija ir dalībvalstīs radīja likumdošanas iniciatīvu vilni Un šobrīd 19 dalībvalstis jau ir pieņēmušas eh, tiesību aktus par makro piesardzību, un vēl četrās dalībvalstīs eh, par šādu tiesību aktu apstiprināšanu lem parlamenti. Pagājuši gadu mēs eh, pastiprinājām šīs rekomendācijas ar citām, proti dodot nacionālajām makro piesardzības iestādēm uh, iespēju izmantot nepieciešamos instrumentus, lai pildītu savu mandātu, kas ir nepieciešams, uh, lai šīs iestādes varētu sasniegt savu mērķi, proti veicināt finanšu stabilitāti. To starpā ir tādi mērķi, kā mm, pārmērīga kreditēšanas uh, pieauguma prevencija, efektu mīkstināšana, aizņemto līdzekļu īpatsvāra samazināšana, uh, neatbilstība novēršana starp aizdevumu atmaksas termiņiem un riska koncentrēšanu. Šajos dokumentos, kurus mēs publicējam šodien, mēs ejam soli tālāk, un būtisks elements šajā materiālā ir rokas grāmata, kas paredzēta makro piesardzības iestādēm. Tajā ir detalizēti un katram instrumentam specifiski aprakstīti sniegti padomi par to, kā veidot un īstenot makro piesardzības politiku banku nozarē. Rokas grāmata papildina arī flagmaņa ziņojums, kas uh, domāts augsta līmeņa politikas veidotājiem un sniedz eh, pārskatu par to, kā operacionalizēt jaunos uh, makro piesardzības instruments. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir liederīgs instruments, lai runātu par makro piesardzības politiku ar dažādām iesaistītajām pusēm, ieskaitot arī ar parlamentu visiem saprotamā valodā. Rokas grāmatā mēs esam iekļāvuši veselu virkni makro piesardzības instrumentu, sākot no precikliskiem kapitāla uzkrājumiem, uh, līdz pat eh, nekustamo īpašumu jomai un likviditātes instrumentiem, instrumentiem, kas eh, risina sistēmiskas banku un eh, struktūrāls riskus. Mēs sistemātiski apskatām katru instrumentu, aptverot mērķus, kurus ar tiem ir iespējams sasniegt, kā tie ietekmē finanšu sistēmu un ekonomiku, kā arī indikators, kas var tikt izmantoti to iedarbināšanai un uh, darbības pārtraukšanai. Rokas grāmatā tiek, runāti, tiek runāts par dažādiem instrumentiem, tajā skaitā par to, kā izvēlēties labāko instrumentu konkrētam riskam, kā samazināt uh, tieksmi neko nedarīt, ja instrumenta izmantošana rada izmaksas, bet uh, labums ne tikai ilgtermiņā. Uh, par to, kā runāt ar plašāku publiku par makro piesardzības politiku un kā ņemt vērā eh, F, ietekmi, ko šo instrumentu izmantošana varētu vadīt citām valstīm. Un te es gribēju pieminēt kolēģijas lomu, ko tai eh, uz, uztic šie jaunie noteikumi. Mēs uh, esam saņēmuši veselu virkni jaunu uzdevumu, tajā skaitā nāk klajā ar brīdinājumiem un rekomendācijām, sagatavot vadlīnijas, atzinumus un rekomendācijas par atsevišķiem makro piesardzības instrumentiem, un vēl mēs tiekam aicināti iesaistīties konsultāciju procesā, pārskatot piesardzības noteikumus. Būs nepieciešama stingra infrastruktūra un ekonomiskais uh, satvers, lai uh, mēs varētu pildīt šīs jaunās prasības, bet arī te mēs esam uz pareizā ceļa. Mēs uh, esam izveidojuši komandu, kas novērtēs uh, eh, makro piesardzības pasākumus, par kuriem ir jāziņo kolēģijai saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Šī komanda palīdzēs kolēģijai arī gatavot atzinumus un nodrošinās uh, konsistentu ievērošanu Eiropas Savienībā. Vēl mēs strādājam pie vadlīnijām varas iestādēm, lai noteiktu likmes precikliskiem kapitāla uzkrājumiem, un es ceru par šīm abām ziņ, iniciatīvām sniegt jums aktualizēto informāciju nākamreiz, kad runāšu šajā komitejā. Mēs, eh, grib, es gribēju rezumēt ar to, ka īsumā mēs eh, saskaramies ar būtiskiem strateģiskiem izaicinājumiem, un mūsu papildu uzdevumu mums liks stiprināt eh, mūsu sistēmiskā riska un politikas analīzi. Uh, Vēl mums būs jāpastiprina sava loma makro piesardzības politikas uh, uzraudzībā un vadīšanā. Vienlaikus būs jāpārskata lēmumu pieņemšanas process, lai nodrošinātu īsos uh, termiņus, kuras pārēc likumdošana atzinumu sagatavošanai. Es arī uzskatu, ka šie jaunie noteikumi mums sniegs jaunas iespējas. Uh, kolēģi varēs kļūt par centrālo vietu informācijas apkopošanai un izplatīšanai par makro piesardzības politikas pasākumiem ES. Un kā pirmais solis, um, ar pirmo soli mēs jau esam izveidojuši sadaļu mūsu mājaslapā, kur publicēsim visus nacionālos pasākumus, par kuriem mums ir darīts uh, zināms saistībā ar mūsu pirmo rekomendāciju par aizdevumiem ārvalstu valūtās. Lielas paldies, un es esmu atvērts jūs jautājumiem. Paldies, kā jūs sacīju, mums tagad būs apkopoti jautājumi. Vispirms Žans Pols Gozēs, Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kungs, man nebija iespējams jūs uznāt iepriekš pateicos eh, par sadarbību, kas bija izveidojusies starp mūsu parlamentu, mūsu komiteju un jums. Un tā kā šai sanāksmē ir sasaukuma beigu nots, kaut arī ceram eh, satikties ar jums arī pēc tam, droši par to gan nevaram būt, es vēlos zināt, kādas mācības jūs gūstat no tā, ka Eiropas uh, parlaments uh, aicināja Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju jau pašā sākumā uzstāties šeit komitejā. Vai arī jūs uzskatāt, ka šī praksa būtu jāmaina? Sorry. I'm not sure I got the end of the Es atvainojos, es īsti nesapratu jautājumu beigas, ko mēs esam mācījušies no šī parlamenta un kā tur bija tālāk. Vai jūs varētu atkārtot, lūdzu? Es atvainojos, es gribēju izteikties āt, lai netarāt lai. Es gribētu zināt, Veidot mūsu komiteju, mēs pieņēmām lēmumu, ka Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs būs vismaz šīs komitejas sākuma stadijā, šīs komitejas priekšsēdētājs. Un tā kā jums bija tāda pieredze, gribētu zināt, kādas mācības jūs guvāt no šīs uh, pieredzes, vai jūs domājat, ka šāda praksa būtu jāturpina, vai tā būtu jāmaina? Paldies! Um, no. Jā, paldies! Tālāk sociāla demokrāta vārdā Saīts Alkadruī. Madam Chair. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, dragī kungam, par viņa uzrunu. Par naudas tirgus fondiem. Kā jūs zināt, iepriekšējā septembrī pēc dažādiem ieteikumiem no eh, G20, EOSCO un citiem komisija nāca klajā ar regulu par naudas tirgu fondiem kā pirmo soli cīņā ar uh, Eh, tās augto ēnu banku sistēmu. Un Eiropas Sistemisko risku kolēģi nāca klajā ar vairākām rekomendācijām 2012. gada no, nogalē, tā skaitā prasību ar eh, vairākiem vīnavs. Un tagad tiek ierosināta kombinācija no tā, ko ko komisija ierosināja kā buferi, kā pirmo soli, un e, pārēju uz vīnav vēlākā posmā. Daži no deputātiem apšauba, cik tas ir nepieciešams, cik tas ir steidzams īstenot papildus pasākums attiecībā uz sīnavs Līdz ar to jautājumi ir šādi. Vai varat apstiprināt uh, Eiropas Sistemisko risku kolēģijas nostāju attiecībā uz SINAV un par opcijām saistībā ar sistemiskiem riskiem, saistībā ar SINAVs, respektīvi buferiem un pārējo uz VINAVs? Otrakārt, ko jūs teiktu tiem, un es nevaru viņiem piekrist, kuri saka, ka bufera izveidošana vai šī pāreja būtu neproduktīva un radītu papildu riskus, novirzot tos līdzekļus, kas šobrīd ir fondos, uz bankām vai pat ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Mēs savācam visus jautājumus kopā. Tālāk Silvija, vai tu vēlējies uzdot jautājumu? Jā, es vēl, vēlējos pateikt, vismaz paldies priekšsarētājiem, ka viņš ir šeit, bet tad es piekrītu Žampola jautājumu par jūsu lomu Sismskoris kolēģijā. Un jautājums par DFS un, protams, par pieminēto Vinavs un Sinavs. Viki Forda tālāk ECR vārdā. garlaicīgs, bet ad, svarīgs administratīvs jautājums. Es ceru, ka tas uh, nepadara mani par uh, Miss Moneypenny, ka James Bond filmā. Uh, e, pār to, ka mēs cenšamies izvairīties no tā, ka nodokļu maksātājiem jāglāb bankas. Tieši tādēļ jūs esat Eiropas sistēmisko risku kolēģijā, tāpat arī kapitāla procentu note kapitalizācijas eh, noteikumu ievērošana, tāpat arī noteikumu attiecībā uz valsts atbalstu no Eiropas komisijas um, puses. Uh, jaunas lomas ir noteiktas uh, papildus sākotnējiem uh, vienotam noregulējumu mehānismu lomām. Tas var novest pie konflikta, jo valsts atbalsta loma ir ļoti svarīga, lai aizsargātu nodokļu maksātāju naudu Izveidojot Eiropas sistēmas, kur ir kolēģi, mēs kā parlaments ļoti skaidri paudām to, ka mēs vēlējāmies skaidru nodalījumu starp jūsu lomu ECB un jūsu lomu sistēmas, kur ir kolēģi. Mēs gribējām atsevišķu sekretariātus, atsevišķu personālu. Ko jūs ieteiktu komisijai, kā tikt galā ar šādiem potenciāliem interešu konfliktiem šajā tik ļoti svarīgajā jautājumā par nodokļu maksātāju līdzekļu aizstāvību un arī par to, ka tiek eh, bankas aizsargāts uh, interesu. Žans Pauls Visē zaļo vārdā. Paldies priekšstādē, mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk, kā to iesakāt. Mans jautā, jautājums ECB bankas priekšsēdētājiem. Uh, patiesībā nav izsaistīts ar iepriekš sacītu. Es vēlos zināt, kādas ir jūsu, kāds ir jūsu iespējas par lielajām mm, vētranēm izmaiņām uh, tirgos pēdējā laikā. Vai šīs uh, vētras, ja tā varētu sacīt, uh, nav sistēmis risks Eiropas ekonomikai, kas eh, daudz liek uz spēles eh, attīstībai eh, jaunatīstības valstīs. Vai nav tomēr jārēķinās ar šīm iespējām ļoti negatīviem seka? Mūsu uztrauc kredītu iespējamā un uh, kapitālu plūsmu, koncentrēšanās uz jaunatīstības valstīm tas var smagi ietekmēt ar ekonomisko aktivitāti Eiropas Savienības valstīs. Mūs vēl jau vairāk uztrauc šis fakts, tāpēc, ka šīs krīzes viens no pamat cēloņiem samazinot uh, uh, pirktspēju ir jāakcentē uz nākotne. Citiem vārdiem sakot, priekšstādāja kungs, vai nebūtu jāgatavojas, lai mūs atkal nepārsteigtu situācija tā kā pirms pieciem gadiem, vai Eiropas sistēmisko risku kolēģija tam gatavojas. Paldies. Finally. Un visbeidzot, goja vārdā Marisa Matējas. Paldies, priekšsarētāji. Dragī kungs. Es vēlētos izmantot šo iespēju lai debašu otrajā daļā pieminētu problēma, kas joprojām ir aktuāla. Banku risks un valsts parādu risks. Tas ir savstarpēji saistīts joprojām. Es jau pieminēju šo jautājumu iepriekš attiecībā uz ekonomikas monetāro savienību, respektīvi kredītu izsniegšanu Maziem vidējiem uzņēmumiem viens no būtiskākajiem šķēršļiem vai problēma ir nevis vienkārši piekļuves problēma aizdevumiem, bet arī pieprasījumu problēma. Tas ir kā iznākums, kā sekas taupības e, politikai. Es domāju, jums tur ir liela atbildība tomēr, bet es vēlējos runāt par saikni starp banku riskiem un valsts parāda riskiem. Šobrīd pastāv problēmas ar piekļuvu kredītiem, jo bankas un valsts kases joprojām ir saistītas. Bankas, protams, lielā mērā atkarīgas no valstīm, kur atrodas, un viņu procentu likums ir no tā atkarīgs. Portugāles uh, uzņēmumam uh, kuram eh, būtu līdzīga situācija kā Vācijas uzņēmumam, būtu jāmaksā 60 reizes vairāk nekā Vācijas uzņēmumam, kur Vācija apmēram ir 3,6% tikai. Veicot šos eh, stresa testus, ideja bija mēģināt mazināt geogrāfiskās atrašanās vietas eh, kā riska faktoru. Bet ko mēs redzam šodien? Šodien mēs redzam, ka visādas problēmas rodas strādājot pie vienotā noregulējuma mehānismu, jo geogrāfiskais faktors nu, nav iznīcināms tik vienkārši. To mēs redzam arī citur pasaulē. Paskatoties uz stresa testiem, tiem nebūs nekāda ietekme attiecībā uz mazo uzņēmumu piekļuvu finansējumam. Tas ir ļoti būtisks jautājums, kas ir jāatrisina. Dragīkungs, vārds jums atbildēt, nu, cik nu būs laiks nepieciešams, lūdzu. Paldies! Centīšos atbildēt eh, tādā secībā, kā tika, eh, tika uzdot jautājumu. Pirmais jautājums eh, bija par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas lomu kopš tās izveidas. Paskatoties atpakaļ, Sistēmisko risku kolēģija ir izveidojusies kā iestāde ar jūtamu klātbūtni par eh, diskusijās par eh, Eiropas finanšu sistēmas nākotni. Savus pienākumus tā saka, pi, sāka pildīt sarežģītā situācijā. Es domāju, jūs atceraties, ka krīze tikko bija sākusies, un tā ir turpinājusi savus darbu nepārtraukt mainīgā normatīvā vidē, kur nepārtraukti radās jauni apstākļi. Tad, kad kolēģija tika izveidot, nebija SSM pat redzams, SRM arī nebija redzams. Daudzi pasākumi, kas ir tikuši veikti pēdējo divu gadu laikā, vēl tobrīd nebija paredzami kopējais vērtējums kolēģijai varētu būt tāds, ka tā ir saskārusies ar nepārtraukti mainīgu vīdi un spējusi labi pielāgoties, pieturēties pie savu, sev atvēlētās lomas un pilnvarojuma mandāta. Man ir bijis prieks būt sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājiem un darīšu visu iespējamo, lai virzītu šo iestādi cauri izmaiņām, kuras ir nepieciešams. Tomēr, ņemot to vērā, mans pilnvarojums, mandāts ir jūsu Eiropas parlamenta un padomes rokās. Kopumā es teiktu, ka ja man būtu jāpaskatās uz to, kas tad ir bilance, Es teiktu, ka bilance kolēģijai ir lielākoties pozitīva. Otra lieta par naudas tirgus fondiem. Jūs atgādinājāt to, ka sistēmiskā riska kolēģijas nostāja bija izstrādāt uh, CENAV fondu pārvēršanu VENAV fondos ar pieņēmumu, pareizāk sakot, ar secinājumu, ka CENAV fondi satur sistēmiskus riskus. Tāda, starp citu, bija arī nostājā ASV federālai bankai. Uh, Tas nenozīmē, ka ASV tā rīkosies, jo SSC ir savādāk nostāja, bet šī diskusija par SRB e, notika pirms komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu par 3% kapitāla buferu cena fondiem uz noteiktu laika periodu, kura beigās tie tika pārvērsti par venavu fondiem. Uh, Mums nav bijusi kolēģijā diskusija par to, kā mēs vērtējam šo komisijas priekšlikumu, bet eh, es teiktu, ka tas būtu otrais labākais risinājums, kāds bija iespējams bet īsti nevaru runāt visas eh, kolēģijas vārdā. Šāda diskusija mums nav bijusi, bet mans personīgais vērtējums būtu tas, ka tas ir otrais labākais un kopumā labs risinājums. Tādējādi komisija arī līdzīgi kā kolēģija vērtēja potenciāli iespējamo sistēmisko risku sinavs eh, fondiem 3% slieksnis būtu bijis jēgpilns slieksnis. Tas ir diezgan dārgs risinājums, tā vismaz pati nozara domā. Trešais jautājums par turbulencēm. Jautājums jums par pašreizējām eh, problēmām finanšu tirgos Vai jūs runājat par šodienas pasākumiem, pa, notikumiem vai kopumā par notikumiem pēdējos mēnešos? Jo ja mēs runājam par šodienas pasākumiem, es jau sacīju, ka paskatoties uz tiem kvantitatīvi, par mīja darbībām, tirzniecības jomā, finanšu jomā, pat uh, varbūt eh, neredzot eh, jēgpilnas eh, miedarbības, tomēr es teiktu, ka ir ļoti grūti izteikt kādas prognozes attiecībā uz finanšu un ekonomiskajām sekām šādiem lieliem ģeopolitiskiem riskiem. Bet, ja jūs runājat par turbulencēm pēdējo mēnešu laikā, es teiktu, ka Eirozonā lielāko tiesu ir spēts sekmīgi un pozitīvi diezgan tik galā. Reakcija uz ASV rīcību ir bijusi diezgan pozitīva, tirgi to ir pieņēmuši attiecībā uz eirozonu, var sacīt, ka ietekme nav bijusi negatīva. Principā stresa valstu obligāciju Eh, reaģēšana uz eh, intervences otro vilnu ASV ir bijusi diezgan pozitīva. Jāsaka, ka šeit eh, atbildi diezgan sarežģīti. Mums ir trīs dalībnieki kopumi, varētu teikt. Svarīgākais dalībnieks, protams, ir valdības eh, šajos eh, jaunatīstības tirgos. Ja mēs paskatāmies uz ietekmi, kas, kas pasākumiem ir bijuši uz jaunatīstības valsts tirgiem, tad lielākoties tas smagi skāra viss eh, nestabilākās ekonomikas. Tās ekonomikas, kurām bija lieli budžeta deficīti, liela tekošā konta deficīti un lieli parāda līmeņi un zemi līmeņi ārvalstu rezervēs. SVF ir piecas eh, šādas valsts identificējuši. Citi jau, jaunatīstības valsts tirgi ir spējuši tik galā ar šiem, eh, šiem sarežģījumiem labāk. Tātad pirmkārt runa ir par pašām valdībām, kurām ir jāpadara viņu pašu tautsēmniecības noturīgākas, īstenojot atbilstošu ekonomikas politiku. Tad ir otra grupa banka, centrālās bankas svarīgākajās jurisdikcijās. Es teiktu, ka strikta koordinēšana mūsu vidū ir grūti īstenojama, jo mēs visi esam sasaistīti ar mūsu pašu mandātiem, bet skaidrs, ka mēs uh, ar savu darbību radam arī pastarpinātu ietekmi uz jaunatīstības tirgiem. Un tas mums jāņem vērā, pieņemot to politiskos lēmumus, bet ir trešais, eh, trešais dalībnieku kopums, un tā ir starptautiskās finanšu iestādes un pamatā starptautiskais valūtas fonds, kas var uzlabot noturību jaunatīstības tirgos, izmantojot dažādus instrumentus. Un tieši krīzes laikā uh, Eh, viņam bija tā saucamais FCL pieejams, baidoties no tām sekām, eh, kas būs eh, sākot izmantot šos kredīti instrumentus. Tā kā ir daudz lietas, ko starptautiskais valūtas fonds var darīt attiecībā uz šo pastarpinātās ietekums pāriešanu uz jaunatīstības valsts tirgiem, un tas nevienmēr nāk no tī pašiem tirgus spēlētājiem. Pēdējais jautājums attiecībā uz saiknī starp valstu riskiem un banku riskiem. Jā, tad, ja es pareizi saprotu jūsu jautājumu, tad jautājums bija par to, kā, cik leģitimi ir komisija kā administrātors valsts atbalstam. Mans jautājums bija par to, kā tikt galā ar šo interešu konfliktu. Mūsu risinājums interešu konflikts e, par valsts atbalsta lēmējiem un e, otru lomu. Jums e, šobrīd pēc savas pieredzes kāds ir viedoklis par to, kas ir bijis efektīvs un kas nē. Eiropas sistēmisko risku kolēģija nav to apspriedusi, bet eh, es teiktu, ka tā ir daļa no kolēģijas pārvaldības. Kolēģijai būtu nepieciešama eh, neatkarīga valde vai padome, kas var lēmt savietojami, protams, ar valsts atbalsta noteikumiem, bet eh, valdē jābūt ir neatkarīgai, kas var ātri lemt neatkarīgā veidā. Uh, Bet mums nevajadzētu nekad aizmirst, ka gan nacionālā līmenī, paskaroties uz noregulējumu iestādēm valsta līmenī, vai tur, kur mums ir vienota noregulējuma iestāde, tur sarunām ir jābūt savietojamām ar valsts atbalsta noteikumiem, lai aizsargātu nodokļu maksātājiem, lai aizsargātu nodokļu maksātājus, lai tie nesniegtu subsīdijas banku sistēmai. Uh, Tātad vai jūs eh, gala vārda par eh, noregulējumu dotu komisijai? Tātad gan par noregulējumu, gan par valsts atbalstu, vai tiešām to visu var dot eh, komisijai lemšanai. Un tas potenciāli taču ir konflikts, un tieši tāpēc ir jautājums, vai jūs pēc savas pieredzes uh, varat ieteikt, kā risināt to atsevišķu nodalīt personālu vai, vai kā? Jā, nu mūsu gadījumā monetārā politika ir stingri nodalīta no uzraudzības ar dažādiem noteikumiem, un šobrīd mēs uh, strādājam pie iekšējas procedūru rokas grāmatas, Mana pieredze, es pats biju kā pārvaldnieks un arī uzraudzības vadītājs, un tā ir lielākā pie, daļa Eiropas eh, valsts centrālo banku. Šis, šos interešu konfliktus var nodalīt un tikt galā ar tiem. Uh, Līdzīga veida nodalījums būs arī jaunajā noregulējuma mehānismā starp komisijas divām lomām, bet uh, katrā ziņā tas ir svarīgi un mums ir jāsako līdzi, vai tas tiešām tiek īstenots. Un noslēgumā pēdējais jautājums bija saistīts uh, saiknis starp valsts riskiem un banku riskiem. Es teiktu tā Mums to vajadzētu skatīt perspektīvā. Šī saikne, kas, eh, manuprāt, eh, visjūtamāk bija 2010. gadā, tā tika pilnībā ignorēta līdz finanšu krīzei un pilnībā izgaismojās tā ar PSI Šobrīd tā ir mazinājusies. Līdz diezgan ievērojami. Kas attiecas uz bankām, tad tas ir mazinājies, bet ne pilnībā izzudis. Fragmentācija pastāv joprojām aizdošanas pusē, bet arī citos veidos paskatoties, kā apdrošināšanas sabiedrības veic ieguldījums dzīves, dzīvības apdrošināšanas rezervēs, jūs redzēsiet, ka tur ir zināmā, zinām fragmentācija, tomēr novērojam. Viņi iegulda tās pašas valsts aktīvos, kur dzīvo viņu polišu turētāji. Tur mēs daudz jūtamāk redzam šo fragmentāciju. Ir daudz, kas vairāk nepieciešams, eh, daudz, kas vēl ir jādara, lai šo fragmentāciju pārvarētu. SSM izveida ir vēl viens solis, lai samazinātu šo saikni. Pati par sevi eh, tikai mazina šo saikni, tādēļ, ka banku izvērtēšana dažādās eh, Eiropas vietās veiks vienots uzraugs. Līdz ar to tas pārvarēs eh, tās aizdomas, varbūt, kas varētu būt tikai un vienīgi nacionāla regulātora acīs, un tādēļ varēs arī izvērieties no kaut kādām potenciālajām, potenciāliem interešu konfliktiem. Bet pilnīgi pāraut šo saikni starp šiem abiem var tikai ar vienoto noregulēju mehānismu, kur ir vienots atbalsts. Un vienots atbalsts kurās risks tiek eh, dalīts uz visiem kādā brīdī. Tā kā mēs ejam soli pa solim, šī situācija jau ir ievērojami labāk nekā pirms trim gadiem. SSM būs vēl viens solis uz priekšu, un SRM, kā jau mēs to apspriedām pirms stundas, noteikti būtu vēl viens solis uz priekšu, kas arī būtu pēdējais nepieciešamais solis, lai pārauc šo saikni. Paldies! Paldies, saka priekšsarētāji, ar to mēs arī noslēdzam mūsu viedokļu apmaiņu. Un eh, katrā ziņā man eh, loma šobrīd ir, kā priekšsarētājs eh, diskusijās ar jums. Mēs arī jums noteikti tiksimies vēl, bet katrā ziņā paldies. Thank you. Okay, and I can just tell you our next. Labi, tad es jums varu vienkārši paziņot, ka nākošā sanāksme būs pirmdien, 10. martā Strasbūrā. Paldies! Um, those... Tie, kas dodas uz citu sanāksmu, lūdzu dariet to ātri.